Colleagues, um, we were waiting for... Kolēģi. Kolēģi ir ieradušies, un es gribēju jums pateikt, Tātad jūs esat saņēmuši šo informāciju arī pa ēpastiem. Šajā pēcpusdienā mēs sāksim darbu 15.30, nevis 15.00. Tātad 15.30, nevis 15.00, tātad pusstundu vēlāk. Bet arī visi jūsu asistenti un jūsu biroji saņems šo ēpastu. And that will take place next Monday. Dati ziņojums ir pārcelts uz nākamo pirmdienu, un to uh, izskatīsim 17.00. Tātad šī informācija arī tiks nosūtīta jums uh, virtuālā formātā. Tātad vienkārši informējiet kolēģis par to. Lūdzu, ierodieties. Lūdzu, ierodieties laicīgi uz 15.30 uh, uz balsošanu šo pēcpusdienu. Es domāju, ka tas nāks, tas būs tāds kā solis pretīm kolēģiem, kam ir daudz citu aktivitāšu, kas nevarēs būt atpakaļ zālē 15.00. Tātad mēs nācām viņiem pretīm, lai visi visu paspētu. Un tātad nākam nedēļa balsosim par datī ziņojumu. Please, um, ensure that everyone is aware. Un e-pasts arī ir nosūtīts visiem. Tagad visi ir ieradušies, kam vajadzēja būt zālē. Kolēģis atvainojos par kavēšanos, tagad varam sākt darbu. Tā tad cip veiktie pārlidojumi Eiropas valstīs un eh, cilvēku nelegāla aizturēšana. Pie mums ir ieradusies uh, Gildas kundze, uh, Radesko kundze no Eiropas studiju centra. Redzu zālē arī Evu Žolī, kas uh, strādā delegācija attiecībām ar Rumāniju un Kroftonu Bleku, kas vada izmeklējošās žurnālistikas biroju. Jāsaka, ka šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu komitejai, jo mums patiešām ir uh, jāizmeklē, vai uh, šādas apsūdzības par cilvēku transportēšanu un nelegālu aizturēšanu Eiropas valstīs ir pamatotas parlaments ir vairākas reizes nosodījis šo ārkārtas aizturēšanas programmu, ko piekopja CIP. Es gribētu pieminēt 7, 2012. gada 11. septembra rezolūcija, 2007. gada 14. februāra rezolūcija, 10. oktobra rezolūcija, kas tika pieņemta 2013. gadā un 11. februāra 2015. gada rezolūciju. Gribētu teikt, ka mums ir arī vairāk kolēģi, kas šo jautājumu izpēta padziļinātu, piemēram, Koelju kungs. Šodien mēs uh, pateicoties koordinatoriem, esam sarīkojuši šo uzklausīšanu. Es negribu pārāk iedziļināties detaļās, tādēļ nekavējoties došu vārdu mūsu viesiem. Un tātad mums vajadzētu tagad uzzināt, cik tālu ir pavirzījusies šī izmeklēšana gan ASV, gan ES. Un tagad no rīta Mēs iepazīsimies ar uh, izmeklēšanas dokumentu, ko ir sagatavojusi Elspēta Gilda, kas uh, strādā Eiropas politikas uh, studiju centrā. Lūdzu, Elspēta, paldies, paldies Lībe komiteja, ka tā mani ir uzaicinājusi uh, uz šo uzklausīšanu. Jāsaka, ka mēs ļoti labi apzināmies, uh, cik eh, tas ir svarīgi, ka Eiropas parlamentam un komisijai nav vienaldzīgs šo cilvēku liktenis, ka jūs meklējat atbildes uz tiem jautājumiem, ko īstenībā ir izraisījis šis traģiskais likuma pārkāpšanas precedents eh, cīņā pret terorismu. Mēs esam pieredzējuši šādu gadījumu pieaugums skaitā no 2007. gada Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments mums lūdza izmeklēt, kas ir noticis, ņemot vērā atbildīgo meklēšanu. Un tāpat mums lūdza paskaidrot, kas tad ir noticis, kurš šeit vēl bija iesaistīts, kuras valstis, kuras iestādes dalību valstīs ir bijušas iesaistītas šajā personu apturēšanā. Un tā bija slēpenā aizturēšanas un apcietināšanas programma. To kritizēja arī ASV prezidents un citi svarīgi spēlētāji ASV valdībā un senātā. Mēs esam pieredzējuši, ka ir bijis, bijusi izmeklēšana, CIP aktivitātes Eiropas Savienības teritorijā tika izmeklētas, kur šie cilvēki tika pārvietoti, kur viņi tika uh, turēti ieslodzījumā, un ASV prezidents teica, ka tā būtībā ir spīdzināšana. Mēs arī mēģinājām saprast, kādā veidā uz to visu ir reaģējušas Eiropas Savienības dalību valstis. Jo jāsaka, ka šīs aktivitātes bija pretlikumīgas. Un tas patiešām pārkāpīja mūsu cilvēku tiesību principus un starptautiskās tiesības kopumā. Un e, jāsaka, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis ir uh, ratificējušas konvenciju pret spīdzināšanu un ņemot vērā uh, konvencijā teikto, ja pastāv apsūtības par spīdzināšanu kādā Eiropas Savienības dalība valstī, tad ir jābūt izmeklēšanai. Un mēs tāpat esam uh, atklājuši, ka uh, ir bijušas struktūras mūsu tātad Eiropas teritorijā, kas bija pat iesaistītas uh, spīdzināšanā. Līdz ar to saskaņā ar starptautisko likumdošanu mums ir saistības veikt izmeklēšanu. Un ir jāpiedāvā palīdzība upuriem, tāpat kā jāved pie tiesas uh, eh, varmāks. Vai varētu lūdzu palūgt nākamo tēlu sakarunātāja? Tātad, kas ir noticis laika gaitā? Un jāsaka, ka pēdējo 12 mēnešu laikā mēs esam iepazinušies ar diviem jauniem elementiem, kas ir ļoti svarīgi. Tātad Eiropas Savienības tiesas spriedumi, Eiropas Savienības cilvēktiesība tiesas spriedumi Alna Šīrī un Abu Zubadai lietā 2014. gada jūlijā Abi šie cilvēki atradās Polijas teritorijā un tur bija e, ļoti gari spriedumi, 150 e, lapušu garumā un Eiropas cilvēku tiesību tiesa um, izmeklēja pierādījumus, uh, jo šie cilvēki teica, ka viņi ir bijuši spīdzināti un tika izmeklēts, vai uh, polijas iestādes sadarbojās ar CIP, lai varētu uh, savā teritorijā šos cilvēkus aizturēt slapenajā aizturēšanas centrā. Šie fakti jau ir eh, bijuši pierādīti. Polijas iestādes, polijas valdība līdz ar to nav ievērojuši savas saistības, ņemot vērā cilvēku tiesību mm, konvenciju 3. pantu un 15. pantu. Bet spriedums, tiesas spriedums tikai vēl vairāk uh, uzsver to, ka ir jābūt izmeklēšanai un ir jāizmeklē, vai šīs valsts nav pārkāpušas konvenciju pret spīdzināšanu. Otrs būtiskais elements. Tas ir minēts arī mūsu ziņojumā ASV Senāta izmeklēšanas komitejas pētījums par aizturēšanu un pratināšanu, kas dienas gaismu ieraudzīja pagājušā gada decembrī. Un tur īstenībā tad ir ļoti briesmīgās detaļās aprakstītas cip aktivitātes, spīdzinot cilvēkus. Un Mēs arī ļoti labi varam uh, redzēt, ka Eiropas Savienības valstis ir bijušas sabiedrotās līdzzinātājs uh, šajās uh, programmās. CIP paļaujas uz saviem kolēģiem Eiropas Savienībā, tātad netiek izmantotas ASV militārās bāzes visā pasaulē, lai turētu šos cilvēkus apcietinājumā. Un Tā tad vajadzētu mēģināt saprast, kādēļ CIP pirmām kārtām sadarbojās ar Eiropas Savienības valstīm, nevis izmantoja paši savus resursus. Programmas sākumā ASV militārie spēki bija nobežījušies par to, vai šādas aktivitātes patiešām būs legālas. Un tagad došu vārdu kolēģim, kolēģei Lukai. Paldies! Tātad pastāstīšu, ko mēs darījām pēc 2012. gada parlamentārā pētījuma mēs uh, turpinājām darbu un mēģinājām saprast, uh, cik lielā mērā dalība valsts ir bijušas iesaistītas šajā aizturēšanas programmā, ņemot vērā arī jaunos notikumus, Eh, tika arī eh, apstiprināts, ka ir atrastas četras nelegālās aizturēšanas vietas, viena Polijā, viena Rumānijā un divas Lietuvā. Eiropas eh, cilvēktiesība tiesa mm, arī ir spriedusi Maķedonijas gadījumā divas, divi spriedumi attiecībā uz Poliju un vēl divi nepateikti spriedumi par Rumāniju un uh, Lietuvu. Mēs eh, tā tad pētījām, cik lielā eh, mērā dalību valstis ir bijušas iesaistītas šajā aizturēšanā. Tātad mēs runājam gan par tādu aktīvu iesaisti, gan arī par tādu netiešāku un pasīvu uh, uh, iesaisti, tas nozīmē, ka valsts atļauj pārlidojumus uh, savā uh, teritorijā, atļāva cilvēkus veist uh, cauri savas valsts teritorijai. Un, uh, Zviedrijā cilvēki arī tika aizturēti, vai arī dalību valstis palīdzēja CIP šos cilvēkus aizturot, arī pratinot, tad, ja viņiem tika izvirzītas apsūdzības par terorismu, tā tas notika, piemēram, Itālijā un apvienotajā karalistē bija arī valstis, kas, kurās bija šādi nelegālie aizturēšanas centri, tātad Polijā, Lietuvā un Rumānijā. Iepazīstoties ar šiem faktiem un uh, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas uh, piedāvātajiem dokumentiem, izpētot arī visus pierādījumus, Mēs eh, mēģinājām saprast, cik lielā mērā dalībvalsts ir atbildīgs par notikušo eh, nacionālā un supranacionālā līmenī. Ja runājam par nacionālo līmeni, tātad eh, kādas izmeklēšanas tika veiktas gan no juridiskā, gan politiskā viedokļa raugoties. un mēs aktualizējām 2012. gada pētījuma rezultātus. SEPS veica šo pētījumu Eiropas parlamenta uzdevumā. Un mēs nevarējām izmantot ombuda izmeklēšanas, jo viņš tādas nav veicis. Tāpat iepazināmies ar Eiropas Savienības uh, cilvēktiesību tiesas spriedumiem polijas um, iesaists uh, kontekstā. Tātad kartē jūs redzat, uh, kā tika veikti, veikta izpēte piecās dalību valstīs Jūs paši varat redzēt, ka četras valstis, kas bija iesaistītas šajās cipa aktivitātēs, ka šīs lietas tika izskatītas Eiropas cilvēktiesību tiesās un jurisdikcija tagad norisinās. Jāsaka, ka ņemot vērā iesaisti un uh, līdzdalību cipa aktivitātēs, šīs valstis uh, iesaistījās, nu, tā visai heterogēnā veidā. Politiskās, politiskā izmeklēšana demokrātiskajā un izpildes līmenī tāpat arī notika, un uh, vairums valdību un parlamentāro struktūru uh, noliedza jau kādu iesaisti šajā aizturēšanas programmā, bet eh, pierādījumi īstenībā eh, pierādīja pilnīgi pretējo. Juridiskā izmeklēšana ir notikusi visās piecās dalību valstīs, kas šeit ir minētas. Un ieskicējot pašreizējo situāciju, varu teikt, Visās piecās dalību valstīs notika politiskas dabas uh, izmeklēšana, bet, ja tiek runāts par izmeklēšanas aptvērumu, tas bija ļoti atšķirīgs eh, dalību valstīs. Divās no uh, piecām dalību valstīm Itālijā un apvienotajā karalistē gan valdība, gan parlaments iesaistījās izmeklēšanā, un uh, juridiskā izmeklēšana notika nacionālā līmenī, bet uh, nu, īstenībā tā nenies pārāk liels rezultāts Polijā, Itālijā, apvienotajā karalistē un Lietuvā. Krimināla izmeklēšana joprojām nav pabeigta, izņemot Itāliju. Civila prasības tika iesniegts Rumānijā un apvienotajā karalistē. Tagad vēlētos pievērsties tam apstāklim, ka uh, izmeklēšanas laikā bija patiešām grūti sadarboties ar valstīm, tās pat nu, neatzīm savu atbildību šajā aizturēšanā. Piemēram, gadījumā polijas gadījumā mēs nevaram teikt, ka tāda efektīva izmeklēšana būtu notikusi īstenībā nevienā no minētajām dalību valstīm. Tas nenotika tā, kā vajadzētu. Pirmām kārtām iesaistītās puses eh, nebija pietiekami neatkarīgas, bezparteiskas un. Uh, Daudzas valstis uh, aizbildinājās ar valstu noslēpumu doktrīnu, lai kavētu efektīvas izmeklēšanas veikšanu savā teritorijā. Lūdzu nākamo attēlu. Gildas kundze turpina tā, tad mēs redzam, ka likumi ir tikuši pārkāpti gan ASV, gan Eiropas Savienībā, un Eiro, U, ASV prezidents teica, noteikti būs jāsoda tie ASV ierēģi, kas bija iesaistīti šajā programmā, tajā skaitā spīdzināšanā. Diemžēl no Eiropas Savienības līderu mutēm neko tādu nesam dzirdējuši. Un jāsaka, ka tas patiešām nav saskaņā ar, ar e ES uh, ANO konvenciju pret uh, spīdzināšanu. Mēs esam redzējuši, ka spīdzināšanas gadījumu skaits ir pieaudzis, Un Eiropas cilvēku tiesība tiesa pateica, ka vairāki ES spēlētāji ir bieži iesaistīti šādās nelegālās aktivitātēs, arī to aģentūras. Lūk, pastāstīja, ka dalībvalsts pārāk aktīvi neiesaistās uh, šo noziegumu atklāšanā. Nu, no vienas puses to it kā var saprast, jo nav šaubu, ka daudz dalībvalstis uzskata, uh, ka tas tiktu darīts tikai, lai palīdzētu ASV, un īstenībā tā nav viņu vaina. 2003. gadā un 2005. gadā tā reaģēja Zviedrijas iestādes, reaģējot uz pirmo notikumu, kas tika izskatīts eh, ANO komitejā pret spīdzināšanu un cilvēktiesību komitejā. Bet jāsaka, ka līdzzināšana, iesaista ir ļoti svarīga procesa daļa. Feinsteina ziņojumā ir teikts, ka ASV militārie spēki uh, atteicās iesaistīties eh, šajos, eh, šajā programmā. Un ja eh, es dalību valstis, nu kā dažas to darīja, būtu atteikušās iesaistīties CIP programmā, tad šo briesmīgo cilvēku tiesību pārkāpumu nemaz nebūtu. Luka, vai jūs gribējāt kaut ko piemetināt par 38. pantu? Tā tad. Uh, mēs uh, konstatējam, kāda šeit ir Eiropas cilvēktiesība tiesas jurisdikcija. Pirmo reizi tiesa ir spriedusi, ka Polija ir pārkāpus 38. pāntu jo Polijas valdība neievēroja šajā konvencijā atrunāto. Te ir atrunāta prasība, ka tās valstis, kas ir parakstījušas hartu, apņemas uh, piedāvāt visu nepieciešamo informāciju un pierādījumus, lai lietu varētu izskatīt pietiekami labi. Uh, Diemžēl polijas gadījumā tā tas nav bijis, bet nu, līdzšinējos gadījumos, tātad, kad Eiropas cilvēktiesība tiesa izskatīja šo apsūdzību pret Poliju, Polija nesadarbojās pietiekami labi. 38. pāns tātad tika pārkāpts un iepazīstoties ar sprieduma būtību, mēs uh, varējām konstatēt, ka šeit bija ļoti interesants tādas konstatācijas par izmeklēšanas rezultātiem. Tur tik teica, ja izmeklēšanai ir jābūt oficiālai, atklātai, jānorisinās pietiekami ātri. Un uh, ir jābūt bezpartijiskai attiecībā uz nacionālas drošības jautājumiem, nedrīkst šeit arī aizbildināties ar valsts noslēpumu doktrīnu. Uh, un izmeklēšanai. Tātad, ja dalība valsts piemin šo doktrīnu, tad uh, iestādes nevar tāpēc eh, brīvs patikas izvēlēties, kam piedāvāt šo informāciju un kam nē. Un nu, mēs tātad patiešām redzējām, ka dalība valstis a, pilnībā nozņem savu atbildību un nepakļaus demokrātiskai kontrolē tā, kā to vajadzētu. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai Eiropas Savienība nāk klajā ar paziņojumu par šo aizturēšanas programmu, atzīstot, ka dalība valstis tajā bija iesaistītas, uzņemoties savu atbildības daļu un pieprasot taisnu tiesu uh, varmākām, kā arī panākot juridisko aizsardzību upuriem. Ir jābūt arī regulāram struktūrālam dialogam ar mūsu partneriem ASV Es domāju, tādā veidā notiktu labāka informācijas apmaiņa. Līdz šim notikusi informācijas apmaiņa starp ES un ASV aģentūrām principā gāja ar lielu līkumu demokrātiskajām institūcijām attiecīgajās valstīs. Mums ir jābūt uh, uh labākai kontrolē. Profesionāls transatlantiskās datu pārvaldes kodeks arī būs ļoti svarīgs, bet nevar visu laiku aizpildināties ar nacionālo drošību un valsts noslēpumu doktrīnu. Uh, Mēs atceramies arī uh, spriedumu uh, Šrēma lietā, kas tika uh, lēmts pagājuši nedēļu par datiem un, un personas datu apmaiņu. Tas arī bija likuma pārkāpums un tāds tika konstatēts arī šajos gadījumos, kad cilvēki tika aizturēti un spīdzināti. Uh, Ir arī labāk jāizmeklē, cik lielā uh, mērā dalība valsts bija iesaistītas CIP programmā un saskaņā ar jauno Kopenhāgenes mehānismu uh, ir jāievēro visas normas un parametri saskaņā ar pamatiesībām un Eiropas Savienības likumdošanu. Jāsaka, ka šādas problēmas, diemžēl, vēl nav pazudušas, tādēļ mums patiešām ir jābūt nepiekāpīgiem. Un visu beidzot, pēdējais ieteikums ir jābūt patiešām krimināla izmeklēšanai, ņemot vērā Feinsteina ziņojumā uh, eh, atklāto, ka CIP ir maksājusi lielas naudas summas galvenokārt uh, skaidrā naudā, desmitiem un simtiem tūkstošu ASV dolāru dalību valstu spēlētājiem aģentūrām, lai piedalītos šajā programmā, un tādā veidā mēs varam arī izvirzīt apsūdzības par korupciju. Un, ja runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem, ir arī pierādījumi, ka lielas naudas summas tika uh, nodotas skaidrā naudā dalību valstīm, lai tās uh, savā teritorijā turētu šos cilvēkus uh, slēptos cietumos, bet nu nav nekāda, ne, nekāds izsekojumības, jo nav pilnīgi arī neviens kvīts par šo saņemto naudu. Paldies! Paldies uh, profesorai Gildai un Redesku kundzei par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar situāciju dalību valstīs un to nostāju. Uh, 14. gada decembrī e, komiteja sagatavoja izmeklēšanas ziņojumu, kurš lielā mērā sasaucās ar mūsu šodienas konferenci. Un jau toreiz e, šī, e, šī ziņojuma publiskošana notika internetā un konference tika straumēta. Mēs tagad pārējām pie nākamā mūsu uzklausīšanas segmenta un tā ir Libe komitejas eh, īpašās izmeklēšanas rezultātu iepazīstināšana. Tā ir Jolī kundze, kas pirms pāris nedēļām devās uz Bukaresti Libe misijas ietvaros, lai iepazītos ar eh, Rumānijai izvirzītajām apsūdzībām šajā sakarībā. Un 15 minūtes Jolī kundzei lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāja kungs, un labrīt visiem! Vēlējos eh, sākt ar to, <clears throat> ka eh, devos šajā misijā kopā ar Tanju Fažonu, Lauru Ferēru, Joranu Lenercu un Ramonu Nikolu Manesku. Pēdējā kundze nav mūsu komitejas sastāvā un jau pirms došanās uz šo, mes, uz šo misiju Kaut arī senāta ziņojumā valstu vārdi nebija atklāti, bet uh, <clears throat> sadarbībā ar žurnālistiem un citām iesaistītajām pusēm mums izdevās uzzināt valstu vārdus. Un uh, Dainas eh, Feinsteinas ziņojumā izsvītrotā valsts bija Rumānija. Un Rumānijā tikāmies ar cilvēkiem, kuri nemaz nebija griboši ar mums sadarboties un runāt par to, kas eh, patiesībā Rumānijā notika. Bet tagad eh, par šo vizīti Rumānijā. Uh, Tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tikāmies ar cilvēktiesību asociācijas pārstāvjiem Rumānijā, kā arī ar divu citu organizāciju pārstāvjiem un ar žurnālistiem, kuri nodarbojas ar šīs tēmas izklāstīšanu. Uzreiz vēlējos pateikt, ka iegūt informāciju par notikušo uh, bija tikpat kā neiespējami. Un bīstami patiesībā bija pat tas, ka šī izmeklēšana neguva atsaucību Rumānijas iedzīvotāju vidū. Tiekoties Rumānijā <clears throat> ar um, dažādiem pārstāvjiem, mēs tikāmies arī ar um, slepenās izmeklēšanas eh, nodaļas vadītāju, kurš pateica, ka jā, viņš citiem tā kā ir teicis, ka ir bijuši šāda aizturēšanas centra Rumānijā, bet uh, viņš <clears throat> bija gatavs, eh, atspu, viņš bija gatavs atklāt tikai to, ka Amerika, ka tā Rumānijā lūdza piedāvāt eh, savus centrus. Rumānija to darīja, bet eh, Rumānijai nav informācijas par to, ko amerikāņi šajos centros ir darījuši, ar ko un kā. Pēc tam mēs tikāmies ar eh, ārlietu ministrijas pārstāvi, Un Morais kungs, šās komitejas prieksēdētājs, jau vairākas reizes viņam bija uzrakstījis ēpastu, lai uzsvērtu to, cik ļoti svarīgi mūsu komitejas deputātiem bija apmeklēt šos aizturēšanas centrus, kurus žurnālisti tiešām uzskata par spīdzināšanas centriem. Čorčs Čambija ar mums tikās kas ir Rumānijas Eiropas lietu valsts sekretārs. Un viņš vispār atteicās pieminēt eh, pašu faktu, ka Rumānijā kaut kas tāds būtu noticis. Pat tad, kad mēs viņam skaidri parādījām pierādījumus, ka Rumānija ir piedalījusies spīdzināšanās. Viņš apgalvoja, ka žurnālists teiktais nevienmēr atbilst patiesībai, un eh, viņš pilnībā noliedza mūsu prezentētos pierādījumus. Mēs viņam atbildējām, ka viņš e, pārstāv valsti, Rumānijas republiku, un ka viņām ir jānāk klajā ar oficiālu informāciju, un tā ir tāda, ka Rumānija ir piedalījusies šajās aizturēšanās. Bet viņš teica, kamēr mūsu vārds oficiāli neparādās šajā ziņojumā, un kā jau teicu, tas ir svītrots, Rumānija neatzīs. Nākamajā rītā mēs tikāmies ar Rumānijas ģenerālprokuroru, kuru sauc Nitu kungs, kur vārds ir Nitu. Un e, viņš uh, arī visu laiku piesauc izmeklēšanas e, noslēpumā tītās valstis, un arī viņš atkārtoja to pašu. Alna Sīrī kungs, kurš ir iesniedzis savu prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā par to, ka viņš ir ticis turēts un spīdzināts Rumānijā, ģenerāla prokurors apgalvoja, ka tas nav nekāds pierādījums. Jāsaka, ka e, manī nav pārāk lielas pārliecības, ka izmeklēšana kaut ko dos, cik daudz liecinieku nopratināti, cik viesnīca ir bijušas e, perimetrā šim aizturēšanas centram. Es neesmu pārliecināts, ka izmeklēšana ko dos un neviens mums nav palīdzējis uzzināt šā centra atrašanās vietu un uh, kā doties uz to. Mēs cerējām, ka valsts sekretārs, sekretārs mums to parādīs, bet bija pilnīgi skaidrs, ka viņš ir saņēmis instrukcijas, ka neko teikt nedrīkst. <clears throat> Misijas beigās tikāmies ar parlamentu pārstāvjiem, tikāmies eh, ar Senāta aizsardzības komisijas prieksēdētāju. Tā bija atbildīgā komisija, kura formāli izskatīja šīs apsūdzības Rumānijai, un eh, secinājumi bija negatīvi. Mēs jautājām komisijas priekšsēdētājam, vai komisija ir paredzējusi veikt jaunu izmeklēšanu par Feinsteina 14. gada decembra ziņojumu, un viņš tā ļoti diplomātiski atbildēja, ka viņa ideju neizslēdzot, bet eh, viņi ir, un ka viņi ir saņēmuši arī lūgumu no Amerikas Savienoto Valstu senāta par eh, tādas varbūt pusoficiālas izmeklēšanas veikšana Rumānijā, un viņi senātam, ASV senātam to ir apsolījuši. Tā tad. Tas varbūt ir vienīgais pozitīvais, vienīgais, kas varbūt eh, iededz gaismu tuneļu galā. Un tas arī ir vienīgais pozitīvais, ko var teikt par mūsu vizīti Rumānijā. Mēs eh, turpināsim pētīt šo lietu. Redzēsim, ko Rumānijas komisija savā ziņojumā iekļaus. Paldies Žalī kundzei, un tagad eh, pārējām došu vārdu pēdējiem runātājiem, pēdējiem, runātā, pēdējiem runātājiem šajā rītā. Un eh, sākotnējā izmeklēšana, eh, cipa izmeklēšana galvenokārt bārstējās uz žurnālistu iegūto informāciju, un tāpēc eh, arī mēs to darījām. Un pēc Feinsteinas ziņojuma publicēšanas mēs vēlamies dzirdēt, eh, mēs, uzklaus, mēs vēlamies dzirdā, dzirdēt eh, žurnālistu teikto. Tā tad lūdzu Blēka kungs, paldies! Ir pagājuši desmit gadi, uh, kopš parādījās informācija, ka Cipri izmantoja slēgtos cietums Eiropā. Šo desmit gadu laikā mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz pužļu gabaleņus, kuri ir konkrēti nostājušies savās viest, vietās. Daudz darba ir paveikuši tieši žurnālisti šīs lietas izskaidrošanā ASV, eh, Zviedrijā, Polijā, Rumānijā, Vācijā. Uh, Daudz ir darījusi arī starptautiskās institūcijas, arī Eiropas padome, arī šās komitejas eh, ziņojumi ļoti daudz ir darījušas. Nevalstiskās organizācijas un dažādi juridiskie kopumi pasaulē un eh, arī eh, tiesības sargājošās iestādes Spānijā, Portugālē un citur ir devuši savu ieguldījumu šajā darbā. Un jāsaka, ka Amerikas Savienotā valsts senāta juridiskā komiteja ir sagatavojuši vairākus simtus lapušu garu ziņojumu par šīm cip aizturēto personu liecībām. Darbs ir bijis ļoti plašs, un šobrīd mums ir visu to cilvēku vārdu, kuri ir bijuši aizturēti. Uh, un vairāki no šiem aizturētajiem ir snieguši tiešas liecības par to, kas ar viņiem notika un kur. Mums ir konkrēti zināmi datumi, kad viņi tika pārvietot un uz kurieni. Mums ir lidmašīnu pārvadājumi, pierādījumi un eh, kur šīs lidmašīnas devās, kurš maksāja par šiem lidojumiem. Uh, Un ir arī vairāk izmeklētāji, kuri uzdodot e, pavadinošas jautājumus un e, tādas krustuguņu jautājumus ir pierādījuši, ka cilvēki runā taisnību. Ir, e, ir speciāli mehānismi, kurus izmantoja lidmašīnas, lai slēptu to patiesās, tos patieso <clears throat> galamērķus un drošības procedūras, eh, mums ir pierādījumi par drošības procedūrām, kuras tika īstenotas brīdī, kad lidmašīnas nolaidās. Tas viss ir veicinājis cipa aizturēšanas programmu turēšanu ēnā. Amerika ir darījuši ārkārtīgi daudz, un, kā jau teicu, dažādi avoti runā vienu valodu. Šajā Amerikas Savienoto Valstu senāta ziņojumā parādās eh, daudz gadu izmeklēšanas rezultāti un ļoti daudz cilvēku ir devuši savu ieguldījumu šajā ziņojumā un izmeklēšanā. Tātad um, pierādījumi ir izskatīti no dažādiem skatu punktiem un visi runā vienu, varbūt detalizētāk, bet mieru, bet vienu. Pierādījumi kopš 12. gada šajā komitejā pieņemtā atzinuma ir tikai nākuši klāt. No 2. līdz 3. līdz 3. gadam Polijā tas tika veikts, Rumānijā no 3. līdz 5. gadam un Lietuvā no 5. līdz 6. gadam. <clears throat> Izmeklēšanā pieminētajos cietumos um, mums ir ļoti detali, šajā atzinumā ir ļoti detalizēts izklāsts par to, ko cipa darīja. Bija, um, bija pierādījumi par halucinogēno vielu izmantošanu un arī par um, vielu ievadīšanu taisnajā zārnā. Un um, eh, cipir maksājas miljoniem dolāru, un informācijas tāda pužļa gabaliņi saliekot kopā rada tādu pilnvērtīgu ainu. Žurnālisti arī ir devuši savu artavu šīs informācijas apkopošanā, bet eh, pierādījumi runā savu valodu. Kā jau būsiet dzirdējuši, cilvēki, kuri apšauba šos cip pārlidojums un arī ieslodzīto mocīšanu, šie cilvēki apgalvo, ka pierādījumi nebūtu jāņem vērā, jo tos publisko žurnālisti. Es eh, neesmu izgudrojis eh, šo argumentāciju un arī tai neticu, bet eh, Eiropas eh, dalību valstu oficiāli pārstāvi turpina apgalvot, ka tā ir tikai plašsaziņas līdzekļu spekulatīva runāšana. To pirms pāris nedēļām apgalvoja arī Rumānijas oficiālais pārstāvis datu ticamība un informācijas pieejamība par šo cip eh, slepeno programmu jau tiek izmeklēti ļoti dažādos līmeņos. Un eh, tiesa, kura izmeklē šo gadījumu, apgalvo, ka vismaz polijas izmeklēšanas gadījumā ir pieejama eh, pārliecinoša un detalizēta informācija tas um, tiesas izmeklēšanā attiecībā pret Poliju. Tiesa ir apkopojusi simtiem pierādījumu, ka tā ir patiesība. Kad lieta pret Poliju būs noslēgusies, tad uh, tikpat daudz apkopojošo faktu var būt savākts par Lietuvu un Rumāniju mēs eh, vienmēr zinām, ka nav dūma bez uguns, un pagājušo reizi, kad uzstājos eh, šajā komitejā, man kāds prasīja, vai ir nofotografēts kāds no aizturētajiem, un eh, šobrīd, pavisam nesen, Amerikas Savienotās valsts ir nākušas klajā ar informāciju, ka aizturēt, ka dažādu fotografiju autentiskums ir pierādīts 14 tūkstošu bildēm. Uh, Lietuvā parlamentārās komitejas izmeklēšanas vadītājs ir nācis klajā ar līdzīgu paziņojumu. Tātad, eh, ka fotogrāfijas varbūt nav pietiekams izmeklējums, bet viņš pietiekams pierādījums, bet viņš vismaz apgalvo, ka šādas fotogrāfijas ir. Viņš ir apgalvojis, ka nevienu no teroristiem neesmu redzējis vaigā, tāpēc kā es varētu zināt, vai šīs fotogrāfijas nāk tiešām no vietām, kur notika cik pārkāpumi. Kā mēs zinām, arī tādā pīnē viena virve neveido bīzi, bet vairākas kopā jā un katrs atsevišķs pierādījums varbūt nav pietiekams, lai pierādītu vainu, bet visi kopā to tomēr dara. Situācija, kurā atrodamies šobrīd, ir sekojoša. Tas, ka cipi ir izmantojusi Polijā, Rumānijā un Lietuvā cietumus eh, un turot šajos cietumos bez jebkādas juridiskās palīdzības un juridiskā drošuma savus aizturētos, tas ir fakts. Tas pat vairs nav jāpierāda. Vairāk varbūt vajadzētu runāt par to, kā Eiropas institūcijas to pieļāva, un pat zinot tagad, ka tas ir noticis, noliedz pašu faktu. Kāpēc joprojām par to runā tikai plašsaziņas līdzekļi un pilsoniskā sabiedrība? Es nedomāju, ka institūcijām būtu grūti pateikt, jā, tas notika. Patiesībā tās tikai iegūtu to atzīstot bet eh, vairākas reizes eh, institūcijas jau ir pierādījusi, ka tām ir grūti atrisināt arī daudz smagāku pierādījumu lietas nekā šos cip pārlidojums un cietuma izmantošana. Konspirācijas teorijas eh, par to, ka Cipri sadarbojies ar Eiropas Savienības dalību valsts slepenajiem dienestiem, protams, eksistē bet eh, ir pietiekami grūti, es pat gribētu teikt, eh, neiespējami savilkt kopā un pierādīt simtiem dažādu pužļu gabaliņu, kā tas viss aiziet kopā, bet patiesībā fakti runā skaidru valodu ka ja jau lidmašīna lido ar slēptu galamērķi, kas par to maksā, galamērķi ir pietiekami interesanti, tas jau tā kā neko nepierāda un tomēr savu skaidru valodu tas runā. Arī Eiropas eh, Savienības tiesā iesniegtā lieta ir apstājusies pie tā, ka Lietuvas varas iestādes apgalvoja, ka CIP lidmašīna, Amerikas Savienotās valstu lidmašīnas ieradās Lietuvā un tur darīja neko. Līdz ar to tas arī ir apstājies. Tas ir ļoti grūts arguments un sanāk tā, ka mēs dzīvojam paralēlās pasaulēs ir simtiem neatkarīgu informatīvo faktu, kuri runā par eh, dažādiem, eh, par, par naudas pārskaitījumiem, bet eh, ir tādi, kur apgalvo, ka tie bija kravu transporti un netransportēja cietumnieks. Varbūt pajautāsim paši sev un arī citiem, kāpēc Eiropas institūciju un dienestu pārstāvi izvēlas neredzēt acīm redzamo. Amerikas Savienotās valstis ir sagatavoju, ir um, apkopojuši simtiem lapas pušu garu ziņojums par tām briesmām, kas notika uz Eiropas zemes. Tā ir patiesība, bet patiesībā vairāk mums vajadzētu runāt nevis par to, kāpēc cipa aizturētie tika uh, sodīti un mocīti uz Eiropas zemes. Mums tagad ir jāuzdod šeit se, sev jautājums, kāpēc uh, Eiropas institūcijas izvēlas to neatzīst. Black, uh... Eh. Lielas paldies, Blaka kungs. Tagad, kolēģi, būs iespēja izteikties uh, kolēģiem, kas to vēlēsies, un arī citiem uh, Tik vēlējos pieminēt, ka esam arī no Polijas, apvienotās karalistes un Lietuvas nacionālo parlamentu pārstāvis, bet diemžēl viņiem bija mm, arī e, citi uzdevumi arī no Lietuvas parlamenta drošības mm, pārstāvis ir piekritis rakstiski atbildēt uz e, jautājumiem, un Eva Žolī varēja nedaudz izlabot to, ko viņa vēlējās Eh, pateikt prezentācijā. Jā, es atvainojos, es biju pieminējusi, ka eh, transparencei ir sava um, nozīme. Es īstenībā vēlējos teikt, ka am, es gribēju runāt par amnestiju, par eh, šo ab, par amnestiju. Paldies! Es eh, ļoti īsi pats izteicos, eh, lai būtu iespēja kolēģiem plašāk komentēt, un eh, runātāju saraksts ir garš Vojta kungs sākumā. Lūdzu, Vojta kungs. Vojta kungs, lūdzu, vārds jums. Um. Paldies. Gribēju pateikties par man doto vārdu. Man ir ļoti daudz jautājumu Izmeklēšanas komisija ir veikusi ļoti labu darbu, bet mums vajadzētu nošķirt, kas tad īsti skar uh, ASV un kas skar mūsu Eiropiešus. Amerikas prezidents ir nosodījis šo programmu un uh, spīdzināšanu, tas ir ļoti jauki, bet nu tai pašā laikā viņš paziņoja par imunitāti. Tādēļ mums vajadzētu apsvērt, kā rīkoties, ko darīt ar amerikāņiem, ja viņi saka, ka ir 14 tūkstoši fotografiju, kvīšu, dažādu citu pierādījumu, tad, protams, tas ir ļoti svarīgi, bet mēs, piemēram, varētu šiem cilvēkiem aizliegt ierasties Eiropas Savienībā, nu tiem, kam, kam ir pierādīta šī līdzzināšana. Ja mēs runājam par eiropiešiem, Mēs esam pieredzējuši, ka drošās ostas lēmums vairs nav spēkā, un tas pierāda, ka mēs nedarām pilnīgi visu, ko vēlas amerikāņi. Bet amerikāņiem vajadzētu, piemēram, tad, kad mēs turpināsim vest sarunas par TTIP un citiem nolūgumiem, jāsaprot, cik nopietnas sarunu partneris viņi mums var būt un tās es dalību valsts, kas bloķē kaut kādu virzību tālāk un nevēlas sadarboties, nu ir jāsaprot, ko šeit darīt, ir Eiropas um, aizturēšanas orderis. Un tā tad jebkurš uh, Eiropietis uh, var tikt nogādāts uh, valstī, kur ir uh, Mm, pieņemta spīdzināšanas prakse un var tikt spīdzināts, un ja ir te tu, simtiem pierādījumu, 14 tūkstoši fotografiju, nu mēs taču varētu vainīgo vārdus publiskot un varētu arī uzsākt izmeklēšanu. mums ir jāsaprot, vai patiešām ir konkrēti vārdi zināma, pret kuriem veikt izmeklēšanu. Paldies, Gomešas kundze. Well, yes, not only. Nu jā, mēs saskaramies ne tikai ar to, ka nav lielas atbildības Eiropā, bet arī ir jautājums par upuriem šeit, un daži no tiem ir Eiropā priekšsēdētāji, kā cilvēki, kas bija Guantanamo cietumā un. Uh, Mm, Dažas Eiropas valstis piekrita tos uzņemt pēc, ar, par, pēc ASV lūgumu, un es ar viņiem tikos eh, šajā mm, nedēļas nogalē. Cilvēks bija 18 gadus Guantanamo cietumā, un tagad viņš atrodas Ungārijā. Ungārija piekrita uzņemt viņu un eh, diezgan nepatīkamos apstākļos. Viņam nav dokumentu, viņa bērnam nav dokumentu un viņam pat nav mājokļa, nemaz nerunājot par e, traumatisko pieredzi, kādu viņš piedzīvoja astoņu gadu garumā, izciešot spīdzināšanu un aizturēšanu, un šie bijušie cipa darbinieki arī uzskata, ka nebija pietiekama tiesu sistēmas rīcība arī Itālijā, jo viņi uh, jo viņi tika izmantoti, lai aizsaktu ko lielāku un nopietnāku. ASV un Eiropas slepenie dienesti aktīvi darbi, darbojās, es tur runāju par Sabīnu Desauzu, kas eh, arī cīnījās par mm, šiem eh, cilvēku identitāti un eh, Itālijas gadījumu. Viņa teica, ka viņa bija daļa no šīs spēles, ka viņi tika izmantota, lai aizsargātu citus Itālijas eh, slepenajos dienestos un arī ASV cīpa, tā lai nebūtu šī atbildība. Un es vēlētos uzdot jautājumu un eh, lūdzu arī vēlētos atbildēt uz eh, Bleka kunga jautājumu par to, uh, Kāpēc eh, mēs saskaramies ar dažu valstu eh, mm, nevēlēšanos sniegt atbildes, kaut arī ir eh, informācijas elementi? Un jāteic, ka tas lielā mērā sas, at, saistās ar to, kā mūsu administrācijas attiecas pret atbildību un saistībām, kādas ir tiesiskumā jāievēro un cilvēktiesības kontekstā, bet Es vēlētos teikt, ka desmit gadu gaitā, jo tas ir noticis pēdējos desmit gadus, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Borozo kungs bija premjērs. Tad, kad sākās šie spīdzināšanas lidojumi 2002. gada sākumā, un e, viņš es iesniedzu sūdzību par to, ka bija specifiskas apsūdzības par līdzdalību, un es to vairākas reizes esmu minējusi, ka bija vārdi, bija elementi, ka bija arī profesors Morāliš, kurš arī tika uzaicināts, un Portugāles teritorijā, un ka tur bija arī iztaujāšanas, bija arī kūģi iesaistīti, ne tikai lidojumi, un man ir savi informācijas avoti, un, protams, tur bija liela maskēšanās eh, no tiesu sistēmas, kas eh, to palīdzēja īstenot, bet eh, Brozo kungs desmit gadus bija komisijas priekšstādātājs, un tas iespējams daudz, ko arī izskaidro. Ne tikai viņa nevēlēšanos izdarīt spiedienu valdībām uzņemties atbildību, bet viņš aktīvi, bija tāda aktīva līdzdalība, ka vair, vairāku valdību vidū, ka tika mm, aizsakta sava atbildība, citu atbildība, un tā kā viņš bija komisijas priekšsādātājs. Paldies, Kutrikas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Man ir tāds iespējas, ka dzirdētajā, jo īpaši Center for Europe eh, Policy Studies pārstāvis teiktajā bija daudz tādu partizāniskas pieejas, jo izvērtēja situāciju ņemot vērā šī lietu virzību Eiropā, jo īpaši šīs piecas valstis, kuras kritizējat, un 2009. gadā komisija Koeļu vadībā, kas ir no mūsu komitejas, ļoti daudz darīja, lai pievērst sabiedriskās domas uzmanību dalību valstīs, lai uh, pieņemtu atbilstīgus pasākumus. Šie pasākumi tika sākti, bet jūs mm, tikai atsaucaties uz eh, Savienības tiesas nolēmumu vai cipa ziņojumu. Jūs eh, piemirstat eh, situācijas attīstību, kas notikusi attiecīgajās dalību valstīs, piemēram, Polijā, un te es neatzīstu, nepiekrītu tam, ka Polija neizpilda uh, tiesas nolēmumu, jo Polija iesūca, iesniedza apelāciju pagājušā gada oktobrī vairāk iemeslu dēļ, kurus precizēšu. Vispirms Polijas valdība sāka izmeklēšanu atbilstīgā formā, tā kā tika izdarīts spiediens no Eiropas parlamenta puses uz polijas sabiedrisko domu, un šī izmeklēšana arī noslēdzās ar konkrētiem secinājumiem. Un polijas izlūkdienesta vadītājs 2002. gadā Šimenkovska kungs Viņš pret viņu tika izvirzītas apsūdzības šai izmeklēšanai noslēdzoties. Bet problēma ir tāda, ka Polija vērsās pie ASV, lai iegūtu vairāk pierādījumu, bet mēs nevaram prasīt tiem, kas ir iesaistīti, kas ir valdībā, ka mēs nevaram šiem cilvēkiem prasīt iesniegt pierādījumus par notikušo. Amerikāņi noraidīja šo lūgumu un uh, izmeklēšanas komisijas ietvaros, viņi apgalvoja, ka viņi nesadarbosies ar polijas valdību, lai konstatētu faktus par to, kas un kur bija atbildīgs. Mēs zinām, ka polijas valdība bija atbildīga par to, ka mm, šīs vietas pastāvēja, kur notika spīdzināšana, bet tie, kas pieņēma lēmumus, kas bija atbildīgi, tas jau ir cits jautājums. Un vēl, jūs arī piemirstat eh, to, ka vēl bez eh, juridiskās atbildības ir arī politiskā atbildība. Un šī politiskā atbildība tika meklēta, bija centieni panākt to, ka atbildību uzņēmās premjers un prezidents un prezidents Tolaik bija sociālistu valdība. Un pēc tam arī viņi zaudēja vāru pēc šiem notikumiem, un pēc tam viņi arī, šie sociālistu partija tā arī neatgriezās pie vāras. Un uh, viņi, viņa pozīcijas šobrīd ir vājas polijām. Un te ir runa par politisko atbildību šādos notikumos. No vienas puses mēs izdarām spiedienu, lai atbilstīgi piemērotu cilvēktiesības, un no otras puses mēs arī meklējam politisko atbildību, kas ir jāuzņemās. Un tādējādi es domāju, ka jums būtu jābūt precīzākiem un godīgākiem, sniedzot informāciju par šo elementu ievērošanu dalību valstīs. Jūs pieminējāt 38. pantu konvencijā par informācijas nosūtīšanu. Jā, ir šis pienākums, bet viņš nepastāvēja, jo ne, netika piemērots, jo amerikāņi nesniedz informāciju. Priekšsēdētājs es atvainojos, kas jūs pārtraucu, bet eh, jāļauj visiem izteikties. Tagad Sofija Intu Velta. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Drīz pēc dažām nedēļām apritēs desmit gadi kopš pirmie fakti par cipu spīdzināšanu un nelegālo aizturēšanu m, mm, tika atklātas Washington Post un Human Rights Watch. Tas notika pirms desmit gadiem. Un no vienas puses man jāteic, ka es esmu gandarīta un lepna, ka Eiropas parlaments eh, joprojām ir pievērsies šim tematam arī pēc desmit gadiem, bet no otras puses uh, Tas ir graujoši, ka pēc desmit gadiem joprojām nav atbildības. Un šodien manā valstī Nīderlandē tika publicēts ziņojums par eh, MH17 notriekšanu, kas eh, nogalēja 300 cilvēku, un visi uzskata, ka atbildība un patiesības meklēšana uh, un uh, izdarī, noziegumu izdarītāju saukšanu pie atbildības ir svarīgi, un kāpēc tas netiek piemērots šajā lietā? Kāpēc? Jo mēs, jo mēs sadarbojāmies ar šo, šo noziegumu autoriem, tāpēc, ka mēs tos atbalstījām, vai tas ir viens no pamata pīlāriem demokrātijā un tiesiskumā? Tad kāpēc ir nepieciešams tik ilgs laiks, lai būtu uh, šī atbildība, kāpēc mēs mm, nevēlamies sev uzdot nērtus jautājumus. Viens no galvenajiem sadarbības partneriem šajā programmā bija kāds Asada kungs. Sīrija bija viena no galvenajiem galamērķiem, jo viņi bija ļoti prasmīgi iztaujājot cilvēkus, un, bet šodien Asads ir mūsu ienaidnieks. Kāpēc šie jautājumi netiek uzdot, kāpēc mēs ieslīgstam detaļās? par uh, detaļām, kāpēc kāds no pūzles elementiem būtu atbilstīgs vai nē, un to, to pierādīt tiesā. Es esmu nogurusi no visām šīm detaļām. Runa ir par laiku, par termiņiem, ka Eiropa īsteno savu atbildību un ka lai cilvēki, kas ir e, veikuši šīs darbības, ka lai viņi stājas tiesas priekšā, jo ja mums tas neizdodas, tad uh, mēs zaudēsim savu morālo autoritāti, ja tas jau nav ticis darīts. Un savu uzticamību mēs arī zaudēsim. Un uh, es redzu, ka cilvēki reaģē uz to visai nicīgi, bet es ticu, ka Eiropa ir demokrātijas, brīvības un tiesiskuma telpa. Bet, lai mēs saglabātu šo uh, savu misiju. Mums ir jāpatur šis jautājums dienas kārtībā un jāparūpējas par to, ka kādu dienu vainīgie stājas tiesas priekšā. Paldies tagad Lopes Agilāra kungs. Es vēlētos uh, pievērsties uh, dažiem jautājumiem, uzdotos Blaka, Blaka kungam, kurš ir pētnieciskās uh, žurnālistikas biroja pārstāvis. Es domāju, ka šobrīd uh, mums jau ir kāds priekšstats mm, pēc šiem gadiem, pēc procedurālajiem soļiem, kas ir tikuši spērti Lībe komitejā, mm, meklējot faktus un patiesību, kas aiz tās slēpjas, ka mums ir šis eh, priekšstats par šo mm, pamattiesību izaicinājumu un Mums ir jāparūpēs par to, lai tas nekad neatkārtotos, bet ir atsevišķi punkti, kuros es uzskatu, ka jūsu mm, prezentācija varētu sniegt vairāk informācijas, vairāk precizitātes mums visiem. Pēc eh, visiem pētījumiem, izmeklēšanām, kas ir tikušas veiktas, cik daudz jums ir informācijas par aizturētajiem, par cilvēkiem, kas ir uh, bijuši upuri šādām praksēm un tikuši pat spīdzināti un, protams, bija šī nelegālā aizturēšana un viņiem nebija nekādas saistības ar terorismu, pilnīgi nekādas saistības ar noziegumiem, kas saistām ar terorismu. Viņi nebija saistīti ar cīņu pret terorismu, kas it kā uh, esot bijuš, bijis pamatā šim scenārijam. Un, saskaņā ar jūsu rīcībā eso, esošo informāciju, vai bija kāda veida vienošanās, kas ietvēra sevi vai lika noprast, ka būs kādas kompensācijas iesaistītajiem cilvēkiem valstīs, kurā darbības tika īstenotas. Tādu iemeslu dēļ, kas nekādā ziņā nebija teror, cīņa pret terorismu iemeslu, tātad kādas kukuļi, kompensācijas vai līdzīgas lietas. Un otrkārt, saskaņā ar jūsu informāciju. Kā noteikšu atbildības līmeni? Mēs visi varam pieņemt, ka pat uh, valstīs, kas tika iesaistītas šajā praksē, mm, ASV ne visi bija informēti, pat kabinetā visi nezināja. Kas noteica šo iesaist, izglītības līmeni, vai, vai ministri bija informēti, vai izlūkdienesti, aizsardzības ministri, premjeru, biroji, kur, kur bija šis, kur bija šie informētie cilvēki, kād, kād būtu jūsu novērtējums tam. Paldies tagad, Koelju kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies. Uh, mūsu viesiem, runātājiem. Man nav jautājumu, kurus vēlētos uzdot, bet man ir eh, divi, trīs komentāri. Vispirms es vēlētos atgādināt eh, to, kā viss aizsākās uh, Eiropas parlamentā. Sākumā daži cilvēki neticēja apgalvojumiem. Tika teikts, ka ASV ir demokrātijas tiesiskuma valsts un ka, protams, viņi neko tādu nedarītu. Uh, Un uh, mūsu uh, komitejas uh, sanāksmē mēs uzņēmām upurus, un Džordžs Bušs veica disk deklarācijas, kurā viņš atzina visu, izņemot spīdzināšanu. Viņš atzina to, ka bija šie slepenie aizturēšanas centri, izdošanas un tā tālāk. Un tagad mums ir senāda senāta ziņojums, kurā tiek atzīta spīdzināšana. Līdz ar to te netiek runāts par apgalvojumiem, bet gan par faktiem, un mums ir ar tiem jāstrādā. Portugālē ir tāds teiciens, metafora, kur mēs sakam, ka olīva eļļa vienmēr uz, uzpelda augšā, kad tiek sajaukta ar ūdeni, un tieši tāpat ir ar patiesību. Mēs ticam, ka patiesība, kuru katru brīdi uzpeldēs augšā, bet mēs nevaram gaidīt, ka tas notiks. Mums ir jādara savs darbs, un šī iemesla dēļ es vēlētos jums pateikties priekšsēdētāji un Libe komitejai kopumā visiem, kas strādāja par to, ka darāt šo darbu, jo mēs nevaram gaidīt, ka vēstur viss saliks pa plauktiņam. Ne tikai tāpēc, ka patiesībai būtu jānāk gaismā, bet uh, Tāpēc, ka mums ir jāizvairās no tā, lai tas atkārtotos, un daudz cilvēki pie tā strādā. NVO, Amnesty International un Human Rights Watch, prese, valstu iestādes, to, to starp tiesu iestādes, un es vēlētos uzsvērt, kas pat arvū eh, kungs tiesnesis Itālijā šajā ziņā veic lielisku darbu, un, protams, arī mūsu parlaments. Un es uzskatu, ka mūsdienās neviens mūsu komitejā nevar noliegt notikušo. Un mums ir pie tā jāturpina strādāt. Un es piekrītu Sofiju Tveltai, kur pirms dažām minūtēm teica, ka mums būtu jāpiedāvā risinājumi, jāatrod veidi, kā vainīgos saukt tiesas priekšā, bet mums vajadzētu arī politiskā līmenī atbilstīgi veikt savu darbu. Kā tad tam vajadzētu izpausties? Pirmkārt, nepadoties un um, turpināt debates Lībe komitejā, un, ko mēs arī daram, un arī parlamentā to daram. Mums ir jāpieturas pie faktiem. Parlaments ir pieņēmis vairākas konkrētas rekomendācijas Eiropas institūcijām, dalību valstīm, uh, starptautiskām institūcijām, un es domāju, ka mums vajadzētu visu laiku novērtēt to, vai mūsu rekomendācijas tiek ievērotas vai nē. Un ja mūsu rekomendācijas neievēro, tad jānoskaidro, kāpēc. Tas ir galvenais jautājums, kāpēc tās netiek ievērotas. Un ja mēs varam atbildēt uz šo jautājumu, tad iespējams, ka daudzi citi skaidrojumi arī kļūs eh, skaidrāki. Paldies, tagad manēs kūkundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos eh, izteikt dažus komentārus par eh, Lībe komitejas vizīti Bukarestē. Un es eh, vēlētos sākt ar to, ka Rumānijas iestādes un amatpersonas pauda savu atbalstu un uh, bija atsaucīgas sanāksmi rīkošanā, jo īpaši ministrs, kas uh, tajā brīdī bija Briselē, un Iliesa kungs, uh, bijušais prezidents, kurš gan nevarēja tikties, bet citādi citas amatpersonas tikās ar delegāciju, un tā bija laba un pozitīva zīme tam, ka Rumānijas amatpersonas vēlas dialogu. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā, ka Rumānija ir gan ES, gan NATO locekle, un tā ir parakstījusi konvenciju pret spīdzināšanu, mēs to zinām, un tā ir ļoti svarīgas cilvēktiesība vērtības un tiesiskuma vērtības. Es nedomāju, ka būtu labi sākt mm, izmantot par īzējas punktu to, ka Rumānijas amatpersonas zināja par šiem aizturēšanas centriem un to vēlējās noslēpt. Mums ir jāpieturās pie taisnības un faktiem, kādi tie ir. Jūs arī teicāt, ka 2008. gadā Rumānijas senāts savā ziņojumā secināja, ka nebija pierādījumi par cipu aizturēšanas iestādēm Rumānijas teritorijā, un tajā laikā tā bija patiesība, nebija pierād... tur nebija pierādījumi. Tagad ASV senāts kaut arī nemina Rumānijas vārdu savā ziņojumā. Tomēr šie apgalvojumi un pieļāvumi turpinās, un nu, tas ir mūsu interesēs un Rumānijas interesēs noskaidrot patiesību. Jo, ja šie pieļāvumi turpināsies, tad nekāda labuma nevienam no tā nebūs. Mums ir jāzina patiesība, un tāpēc Rumānijā šobrīd eh, notiek tiesas process par to, un jūs tikāties ar eh, ģenerālu prokuroru, nodrošināt šo, nodrošinot šo cauradzamību, bet arī, arī ievērojot eh, limitus, kas tad var tikt izpausts šajā tiesas procesa ietvaros, un mums ir jābūt taisnīgiem runājot par mm, amatpersonu atsaucību un godīgumu. Mēs nevēlamies nevienu vainot, mēs vēlamies noskaidrot patiesību, un te ir jābūt līdzsvaram. Vis, līdzsvaram visā, ko mēs darām. Un tad runājot par pētījumu, ko prezentējāt, es domāju, ka tas ir ļoti interesants, bet kā kolēģi teica, es domāju, ka jūs izdarāt pieļāvumus jau no paša sākuma, ka jums ir pierādījumi, kuri oficiāli par tādiem netiek uzskatīti. Līdz ar to mēs eh, dodam priekšroku, sniegt atbalstu iestādēm, kuras turpina juridisko procesu, sniegt tam pilnu atbalstu un eh, nenodarboties tikai ar vainošanu, un pēc tam tad arī noskaidrot, vai Rumānijā ir šie atbildīgie cilvēki, un ja tā, tad eh, visticamāk šie cilvēki tiks notiesāti, bet, kamēr tas nav noticis, Es domāju, ka labāk ir būt godīgiem un skatīt faktus tādus, kādi tie ir. Es vēlos atkārtot, ka ASV senāta ziņojumā Rumānija netiek pieminēta, un es pati būtu ļoti interesēta redzēt, vai ir kādi pierādījumi, un tad arī tiem var, ar tiem varēs iepazīties. Paldies! Paldies, es gribētu, protams, ievērot mums atvēlēto laiku. Tando kundze tagad no deputātiem nākamā runātāja. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo tanto con la señora Infel como con el señor Coelho. Paldies! Es varu piekrīst Intvelds kundzei un uh, arī, protams, Kvelju kungam. Nesodāmība ir pats ļaunākais, tas noteikti slikti ietekmēs arī uh, mūsu tēlu, mūsu kopējās vērtības. Tikai ievilkt asti kājas starpē un būt tādiem pilnīgi pasīviem, nu tas mums arī neko nedos. Mēs jau esam desmit gadus bijuši pasīvi dialogā ar amerikāņu partneriem mums kā Libe komitejai ir jāpild arī sava misija. Nu, vai mums ir varbūt jādodas uh, ceļojumā un ar šiem cilvēkiem jāparunā aci pret aci. Es patiešām esmu ļoti abrīnas pilna. Uh, um, tie cilvēki, kas ir tik šausmīgi daudz darījuši, ļoti daudz laika veltījuši, lai vispār uzzinātu patiesību. Tas ir uh, uzteikšanas vērts. Paldies, saka priekšsēdētājs, jāsaka, ka mēs esam stipri iekavējuši, bet ir, protams, uh, jādod kolēģiem brīvība teikt to, ko viņi vēlas pateikt. Jāsaka, ka, protams, mēs esam uzzinājuši ļoti daudz jaunas informācijas un kolēģi ir spara pilni izteikties uz to reaģēt. Varbūt, ka nākamie runātāji varētu izteikties 5 minūšu laikā. Es saprotu, ka ar to nebūs gana, bet varbūt jūs, kundze, varat runāt abu vārdā. Nu, 5 minūtes. Es zinu, zinu, ar to nebūs gana, bet, nu. Varbūt mēģināsim kaut kā iekļauties laikā, lūdzu. Paldies, Klods! Paldies eh, visiem runātājiem, saka Gildas kundze, paldies par eh, šīm interesantajām piezīmēm. Man ir divi eh, jautājumi, kas šķiet ļoti interesanti un vēlētos arī eh, reaģēt uz eh, kritiku, kas tika adresēta šim ziņojumam. Pirmām kārtām, vai mēs esam godīgi attiekušies pret tām dalību valstīm, kas eh, tika kritizētas ziņojumā? Gribētu pievērst jūsu uzmanību vienam no pierādījumiem, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa uzskatīja par uh, svarīgu eh, Elna Šūri lietas spriedumā. Tātad kā CIP atrada šo uh, eh, izlūku dienestu Polijā, ar kuru sadarboties, ar kuru diskutēt un par, ar kuru galu galā vienoties uh, par šī cietuma atvēršanu, par pārlidojumiem un tā tālāk. Jāsaka, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumā bija pierādījumi, ka CIP apzināti izvēlējās militāro izlūkdienestu Polijā kā sadarbības partneri, jo tas bija vienīgais izlūkdienests, kurā nebija nu, tādu demokrātisku struktūru. Domāju, ka tas ļoti labi pierāda to, ka ir demokrātijas problēmas, un mēs esam sagatavojuši arī vēl vienu ziņojumu par izlūkdienestiem un uzraudzību, un ja mums tik svarīgs un liels partneris, sabiedrotais mēģina nelabvēlīgi ietekmēt mūsu demokrātiju, tas patiešām ir traģiski un mums ir jāturas pretīm šādiem kārdinājumiem, šādām problēmām. Un es vēl gribu teikt, ka pirms 20 gadiem bija problēmas ar iekšlietu ministriju kādā no dalību valstīm, bija uh, potenciāla terorismu draudi un uh, viens no izlūkdienestiem demokrātiskā valstī, kas ļoti augstu vērtē šo demokrātiju, mm, atļāva uh, Eiropas Savienības valstī rīkoties uh, īpašajai uh, vienībai. Un uh, Pēc tam valdījā, mainījās valdība šajā valstī, sociālistu valdība zaudēja savas pilnvaras un prokurors izvirzīja apsūdzības uh, pret konkrētiem cilvēkiem, tajā skaitā iekšlietu ministru. Iekšlietu ministrs gan apgalvoja, ka viņš īsti nezināja, ko šī īpašā vienība bija darījusi, un daudzi cilvēki devās cietumā, tajā skaitā arī iekšlietu ministrs, kas tika uzskatīts par atbildīgu, un šī valsts savu demokrātiju uzskatīja par ļoti dārgu, tiesiskums tai šķita ļoti svarīgs. Paldies! Um, I must, um... Es Elspētu Gildu pazīstu jau daudzus gadus, saka priekšsēdētājs, un, protams, varētu šeit teikt vēl daudz vairāk, bet gribēju viņai pateikties arī par šiem pierādījumiem, par kriminālu ziņojumu un gribēju pateikties par visu darbu, ko viņa ir ieguldījusi šī jautājuma risināšanā arī visos iepriekšējos sadarbībā ar mūsu komiteju. Ēva lūdzu. <clears throat> Well, <clears throat> I think that um, we we absolutely pay tribute to the fact that Es gribu teikt, ka mēs uh, uh augstu vērtējam to, ka Rumānijas iestāžu pārstāvi ar mums tikās, bet ārlietu ministrs nevarēja ar mums tikties. Bet Es nevaru noslēpt to, ka tie cilvēki, ar kuriem tikos, pat, nu, nemēģināja iepazīties ar pierādījumiem, kas ir tikuši savāk desmit gadu laikā, un uh, tos ir savāk tas ļoti liels cilvēku skaits. Un jāsaka, ka, nu, izlūkdienesti pat desmit minūtes neveltīja šo pierādījumu izskatīšanai. Uh, Fainštainas uh, ziņojums pat vēl nav publicēts, bet es zinu jau tagad, ka viņi nolieks visu um, pieminēto vārdus, un viņi uzņemas to risku, uh, viņus neinteresē arī vēstures gaita, tas, kā viņi tiks vēlāk izvērtēti, un viņi aplami uzskata, ka viņu uh, šīs slepenās vienošanās, slepenie darījumi ar amerikāņiem, vairs nav tik slepeni. Un amerikāņi to visu nosoda paši. Es lūgtu visus parlamenta locekļus, kas nav pārliecināti par pierādījumu smagumu un uh, uzskatāmību un domā, nu, ka tos vienkārši kaut kur var paslēpt vai ka tie vienā brīdī izgaisīs, Bet uh, universitātes profesori, cilvēki, kas ir veikuši izmeklēšanu, žurnālisti, viņi ir visu dzīvi ir veltījuši mūsu drošības un demokrātijas vērtībām. Un es, kundze, es varu uh, ar viņiem organizēt tikšanos un kop, pati tur piedalīšos kopā ar Blēka kungu. Mēs jums varam parādīt visas uh, apsūdzības, eh, kas tika izvirzītas arī Bukarestē, nu, kad viņi devās no Marokas uz Kabulu. Varbūt, ka tas varētu uh, jū, uz jūsu izlūkdienestiem atstāt pietiekami lielu iespaidu un uh, varētu arī parūpēties par to, ka neko jums neinkriminēs. Paldies, Eva! Paldies, ka bijāt tik lakoniska. Lūdzu. Jā, es arī uh, bū, centīšos būt lakonisks, saka Blaka kungs, tikai dažas piezīmes. Pirmām kārtām par to, ka polijas iestādes uh, bija sazinājušās um, ar ASV iestādēm, lai tās sniegtu palīdzību, bet man šķiet, ka polijas rīcībā jau ir visa informācija, kas viņiem ir nepieciešama, un tieši tādēļ būtu arī pamatoti teikt, ka polija ir sadarbojusies ar šiem uh, dienestiem un uh, Ja nebūtu e, šādu pierādījumu stenogrāfu, nu tad kādēļ tad vispār būtu jāizveido šāds e, dokuments, šāds fails? Es domāju, ka polijas rīcībā ir pietiekami daudz e, informācijas, lai viņi varētu veikt uh, izmeklēšanu, pat nepaļaujoties uz ASV sniegto palīdzību. Uh, Tālāk Lopes Agilāra kungs uzdeva tādus detalizētākus jautājumus, runājot par cilvēkiem, kas šajos nelegālajos cietumos tika aizturēti un viņiem vispār nebija nekāda sakara ar terorismu nevienā tā izpausmē. Kādēļ ir tik grūti atbildēt uz šo jautājumu pilnīgi precīzi, lai gan ziņojumā ir uh, minēti 26 šādi cilvēki saskaņā ar cipu definīciju? Uh, Mēs, protams, īsti nezinām, kā cipa to visu definē katrā atsevišķā gadījumā, un, ja mēs runājam par 119 cilvēku vārdiem, kas ir pieminēti šajā ziņojumā, viena trešdaļa no nu, viņiem ir pazuduši no rakstītiem dokumentiem, tātad par viņiem neko nevaram pateikt. Jāsaka, ka tas ir tāds ļoti liels kopsavilkums no 6000 lapušu gara klasificēta ziņojuma, un klasificētā ziņojumā bija atsevišķa nodaļa šiem cilvēkiem veltīta, un jāsaka, ka mēs varam redzēt tikai tos vārdus, ko viņi ir gribējuši pieminēt. Jāsaka, ka viens no uh, vīriešiem, kam neļāva gulēt vairākas dienas, un pēc tam viņam bija halucinācijas, tas bija Džanat Kū, kas tika turēts eh, Rumānijā, un citi pēc tam apgalvoja, ka viņam ar terorismu nav nekāda sakara, un pēc tam viņš tika atbrīvots no ieslodzījuma. Nu, man būs grūti atbildēt uz pārējiem jautājumiem. Jāsaka, ka. Uh, Mēs varbūt nezinām, cik uh, kādi ir bijuši šie aizturēšanas apstākļi valstīs, vai uh, amatpersonas bija par to informēts vai nē. Nu, Polijā premjeras atzinās publiski, ka viņš par to ir bijis informēts. Nu, Rumānijā bijuši tikai dažas tādas piekapšanās, un prezidents Adamkus Lietuvā teica, ka viņam vispār par to viss ir pirmā dzirdēšana. Un, uh, No senāta ziņojuma mēs varam zināt, ka īstenībā no nu, diezgan daudz amatpersonu bija informēts par šo lietu kārtību. Un ir bijušas uh, arī vēstules, vēstuļu apmaiņas starp ASV departamentu un uh, attiecīgajām Eiropas iestādēm. Tā tad, nu, vienkārši aizbildināties, ka neviens neko nezināja, nu, tā viņa cauri netiks. Un par uh, naudu, par korupcijas apsūdzībām, nu ziņojums saka, ka katra valsts ir saņēmusi uh, šos līdzekļus. Rumānija saņēma 8 miljonus dolāru. Es nezinu, kas bija uh, tur ar citām valstīm, cik lielas summas viņi saņēma. Nu, vienā gadījumā tur bija ziņojumā pieminēta vienkārši liela kartona kaste pilna ar naudu. Uh, Vai tā tad CIP maksāja tādas subsīdijas par šo aliansi, tādi apvainojumi šeit ir izteikti, šādas apsūdzības. Might... Mēs varētu domāt, ko tad eh, īsti nozīmē pierādījumi katrā kontekstā un galu galā šīs tā sauktās black sites. Mēs nezinām, mēs nevaram precīzi norādīt, vai šāds nelegālais cietums bija Rumānijā vai nē, bet tas varbūt bija kaut kur citur. Iepazīstoties ar pierādījumiem, ar datumiem, ar līgumiem, ar visām šīm kvītīm, procesiem, es savā prezentācijā teicu, ka jums ir Eh, arī jārada tāda iedomāta pasaule, iedomāts visums, nu kur tad tas viss notika, labi, nu kaut kas te nelegāls bija, Rumānijā bija šādi nelegālie cietumi, bet par pārējām valstīm tur vēl ir šaubu procents. Paldies, paldies, Blaka kungam saka priekšsēdētājs. Contributions. Thank you, colleagues. Um... Gribēju pateikties visiem ekspertiem un tagad ķeršos pie nākamā darba kārtības punkta. Helēna Dafī, diemžēl, pie mums nevarēja ierasties. Tad lūdzu, eh, tagad eh, lūkšu šeit vietas ieņemt nākamā paneļa pārstāvjiem. un mums ir jārunā par iesaistītajām pusēm, par NVO, kas bija iesaistīti sākotnējā izmeklēšanā. ir arī pārstāvi no Amnesty International, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un pārējie. Um, Dārgie kolēģi, tātad tagad būs otrais diskusija panelis. Gribētu pie mums sveikt uh, Amrānas Patāru kungu. Viņš ir uh, Turīnas uh, prokurors un tātad bija 23 cilvēki apsūdzēti Itālijā, ņemot vērā šīs apsūdzības par nelegālo aizturēšanu, ko veica CIP. Uh, Lūdzu, jums tagad vārds. Laipni sveicu jūs mūsu komitejā. Grazie, sono onorato del vostro invito, sono felice di essere ancora una volta. Paldies, es biju ļoti gandarīts par jūsu uzaicinājumu un esmu pagodināts, ka atkal var būt Eiropas parlamentā. Man ir atvēlētas 15 minūtes, un tad man ir jāizvēlas, par eh, kuriem jautājumiem runāt. Es jau uh, vairākas reizes jums stāstīju, kā šie cilvēki tika aizturēti. Jūs par to bijāt informēti, un komitejā ar ko Elju kungu jūs to jau apspriedāt. Nu, varbūt tagad eh, tā lakoniski pastāstīšu, kā tas viss norisinājās. Bet jāsaka, ka šeit arī ir iezagušās dažas kļūmas. Tātad bija 22 Nē, kopā 26 cilvēki ir apsūdzēti, tātad 26 Amerikas pilsoņi ir apsūdzēti, 5 no viņiem bija demokrātiska, eh, diplomātiskajā dienestā. Šie cilvēki varēja baudīt arī savu imunitāti, un viens itāļu policists tāpat tika apsūdzēts. Viņi piedalījās šajās cilvēku nolaupīšanās un tika apsūdzēti tāpat divi ierēģi un viens žurnālists. Par, tādēļ, ka viņi ir piedalījušies šīs nolaupīšanas īstenošanā. Ja mēs runājam par šiem itāļiem no slepenā dienesta, uh, Šeit bija vairāk apsūdzību un tālāk bija apelācijas tiesa Milānā, kas izskatīja šo lietu. Un jāsaka, ka Itālijas tiesa piespriež šiem cilvēkiem uh, smagāku sodu nekā amerikāņi. Pieci amerikāņi tika apsūdzēti, bet ņemot vērā šo valsts noslēpumu principu, tika teikts, uh, ka šāds sods nav piemērojams. Augstākā tiesa kritizēja konstitucionālās tiesas spriedumu, bet, protams, te bija uh, dažādas pretrunas starp 26 ASV pilsoņiem. Un tiesa teica, ka nevar piespriest sodu, ņemot vērā šo valsts noslēpumu doktrīnu. Domāju, ka tā mums ir ļoti vērtīga mācība. Apkopojot, varu teikt sekojošo. Es nevaru teikt, ka valsts, ar valsts noslēpumu var vienmēr aizbildināties. Protams, uh, demokrātiskās valstīs arī ir normas, kas uh, runā par valsts noslēpumu ievērošanu, par tā aizsardzību, bet, nu, citreiz ar to aizbildinās, lai netiktu veikta pietiekami aptveroša politiskā kontrola. Nu, ko es varu teikt, kā Eiropas pilsonis, kas par šajā kontekstā? Protams, katrā ziņā vēlos jums pateikties par jau līdz šim paveikto. Gribu jums pateikt, ka Abdels Omārs arī tika uh, sodīts, viņam tika piespriests sots uh, uz sešiem gadiem par teroristiskiem uzbrukumiem. Un ja viņš nebūtu ticis nolaupīts, tad jau viņš cietumā nebūtu ielicis un nebūtu uh, bijis ielicis cietumā un nebūtu arī nosēdējis šos sešus gadus. Tā apkopojot, es varu teikt, ka demokrātiskās valstīs arī ir jāievēro valsts noslēpums, bet ir jābūt līdzsvaram starp to, kas ir jāievēro starp jurisdikciju. un uh, valsts uh, eh, noslēpumu glabāšanu. Tātad starp īstvildu varu un juridisko varu, tiesu varu šeit tā tad eh, ir tāda zināma strīdu situācija. 2007. gadā Itālijā pēc uh, lietas izmeklēšanas tika pieņemta likumdošana, kas attiecas uz divām aģentūrām Tātad, nu, var jau mainīt šos nosaukums, kā mēs eh, vēlamies, var mainīt, eh, var saukt tās par aģentūrām, bet, nu, Itālijā mēs saucam tās par aģentūrām. Valsts noslēpums ir ļoti skaidri definēts. Tas var attiekties uz eh, dažādiem jaunumiem, uz ziņām, uz dokumentiem, kas, ja tie tiktu publiskoti, uh, varētu nelabvēlīgi ietekmēt uh, sabiedrības drošību, institūciju aizsardzību un arī citu valstu drošību, kā arī uh, mūsu valsts konstitucionālos likumus. un uh, valsts noslēpumu var atklāt, ja ir uh, savstarpējas vienošanās ar citām valstīm par to, ja tiešām šeit ir drošības intereses iejauktas. Un 2007. gadā pieņemtais likums parlaments lēma, ka ekonomiskās intereses nevar iekļaut valsts noslēpumā. Prodīkungs bija toreiz prezidents, viņš eh, izdeva dekrētu par dažādiem piemēriem, eh, ko var aizsargāt arī valsts noslēpums, un tajā skaitā tur iekļauj arī ekonomiskās intereses. Tātad likums tās neiekļauj, bet prezidenta dekrātā tās bija minētas. Tā tad ir ļoti būtiski, lai ir šī kontrole, politiskā kontrole, tiesiskā kontrole, politisko kontroli veids parlamentārā komiteja, kas palīdz e, izmeklē dažādus gadījumus, un e, koalīcija veids šo kontroli kopīgi ar opozīciju. Un ministru prezidents arī ierodas uh, uz uh, šīs komitejas sēdēm. Un šī kontroles komiteja, protams, nevar atcelt valsts noslēpumu, tā var uh, sagatavot paziņojumus parlamentam, lai valdība uzņemas savu politisko atbildību. Protams, tiesām ir nepieciešami pierādījumi, pateicoties kuriem var uz laiku atcelt valsts noslēpumu un arī valdība tātad par to var spriest. Un īstenībā, nu, atsevišķos gadījumos var izmantot tādus pierādījumus, kas ir iekļaut valsts noslēpumā. Abumā gadījumā Itālijā abas eh, pēdējās valdības no 2007. gada Tātad sākot ar Prodī valdību līdz pat Rensī valdībai eh, tika apspriests šis valsts eh, noslēpuma princips un Itālijas eh, izlūk dienesti noteikti arī ir izmantojuši šādus pierādījumus sadarbībā ar tiesām. Uh, Un uh, eh, Renci šeit tā tad runāja par valsts noslēpumu doktrīnu un ar kādiem pierādījumiem mēs varējām iepazīties. Tur bija, piemēram, ierakstīts telefons, sarunas, dažādi dokumenti. Un jau pagātnē tika pieminēts, eh, bija atsauces uz valsts noslēpumu, ņemot vērā dažādas korupcijas, apsūdzības un eh, citas lietas. Nu, es domāju, tas īsti pat nav saistīts ar valsts noslēpumu, bet tas ir mans viedoklis. Prodi valdība jau bieži vien atsaucās uz valsts noslēpumu, lai e, neatmaskot konkrētus faktus, bet, nu, labi, turpināšu, man nav tik daudz laika. Jāsaka, ka Itālijā mums ir labi, stingri likumi, bet bieži vien trūkst gan politiskās, gan tiesiskās kontrolas. Un pēdējais konflikts, eh, kas notika Renci valdības laikā, tika nolēmts, ka eh, nu, ļoti daudz var attiecināt uz valsts drošību ar šo principu, ļoti bieži var um, aizbildināties, un augstākā kasācijas tiesa kritizēja konstitucionālo tiesu, šeit bieži vien ir tāda ļoti kaismīga politika kaismīga polemika starp abām tiesām un es lūgtu Eiropas parlamentu arī uh, visus šos ziņojumus pārtulkot uh, oficiālajās valodās, jo abumā gadījumā tā ir ļoti svarīga informācija. Uh, Viss, kas ir um, ticis izvirzīts, visas apsūdzības, visa apkopotā informācija šeit ir norādīta. Mēs arī dzirdējām, ko teica Desūzas kundze, tā tad uh, Mēs apsūdzējām visu augstāko Itālijas izlūkdienesta klīķi un Viņi tika apsūdzēti pirms uh, tika pieminēts šis valsts noslēpuma princips. Es neesmu politiķis, nu jā, šeit mēs varam runāt par lielajām un mazajām zivīm. Mēs īstenībā vēršamies pret visiem, kas ir pārkāpuši likumu, tā tad visiem ir jāsaņem pēc nopelniem. Un Ja mēs runājam par uh, noziedznieku izraidīšanu, tad, protams, arī iestādēm ir jāsadarbojas. Un Feinsteins ziņojumā bija minēti vairāki interesanti fakti, bet abumā gadījums šeit nebija pieminēts. Nu, kā tad tas ir iespējams? Es jau teicu, ka 26 cipa ierēģi Itālijā ir apsūdzēti tiesā. Jā, viņi ir lūguši apžēlošanu, vienam tā tika piešķirta, bet tagad ir jāizskata vēl citas prasības par apžēlošanu. Bet, kā jau teicu, šeit ir iesaistīti arī Itālijas izlūkdienesti. dienesti. Lībe komiteja ir pieņēmusi arī vairākas rezolūcijas. Uh, jūs komiteja ir arī rūpīgi analizējusi līdz šim savāktos pierādījumus, un man ļoti patīk tas, ko teica Intfelds kundze un Koelju kungs. Ir pienācis īstais brīdis, nu, tagad es varu runāt arī kā pilsonis, tā tad uh, varētu pieprasīt kaut ko citu, no Eiropas parlamenta, kas nešaubīgi ir veids ļoti daudz darba, bet es jums tagad paskaidrošu, ko es īsti šeit domāju. Tā tad eh, ir ļoti daudz rezolūciju oficiālu Eiropa padomes, eh, komisijas, parlamenta dokumentu. Uh, un padomes mājas lapā ir arī atrodami konkrēti dokumenti. Šeit ir runāts par 23 spriedumiem, kuros ir pieminēta arī Eiropas parlamenta pozīcija. Un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums tāpat šeit ir pieminēts. Un tas jau ir noticis pirms desmit gadiem, kad uh, Washington Post rakstīja par cipa programmu, par uh, apsūdzībām uh, sadarbībā ar Alkaīdu, kas tika izvirzīts daudziem aizturētajiem. Ir arī parlamenta izmeklēšanas komiteja, šeit ir atsauce uz LESD līguma septīto pantu. Uh, Tālāk brīdināšanas mehānismi sankciju gadījumā tad, ja netiek ievērotas Eiropas Savienības pamatvērtības. Ir arī uh, rezolūcija par Horvātiju. Es domāju, ka tā ir jāpiemin, ņemot vērā pēdējo šo ES tiesas spriedumu Safe Harbor gadījumā. protams, ir jāievēro tiesiskums. Spriedumā ir teikts, no kādām vērtībām nedrīkst atteikties ne tautsaimniecības, ne kādu citu interešu vārdā, ne drošības, ne nacionālu interešu vārdā. Likums stāv pāri visam, un Protams, katra valsts vēlas garantēt savu drošību un aizsardzību, bet, nu, nedrīkst tāpēc uh, cilvēku spīdzināšanu attaisnot, piemēram, visu laiku atbildinoties ar uh, valsts noslēpumu. Tūliņ, tūliņ beigšu savu stāšanos, saka runātājs. Tālāk. Šeit uh, bija iesaistītas vesels piecas Itālijas valdības, tad, kad tika runāts par abumas uh, spriedumu, abuma gadījumu. Uh, Viņi vērsās uh, konstitucionālajā tiesā. Eiropas parlaments bija tā kā Kasandra mitoloģijā, tas jau sen redzēja, kas īsti notiek šajās valstīs, un ja parlaments nebūtu uh, par to runājis, tad mēs vispār nekur nebūtu nonākuši. Parlamentam joprojām ir jābūt tādam kā patiesības paudējam, tam ir jācīnās par to visu. Un mēs šeit nerunājam par to, ka kāda institūcija ir svarīgāka par citām. Mums ir nepieciešams tāds Eiropas parlaments, eh, kas ir spēcīgs. Tas nav vājš, bet tam ir jākļūst vēl spēcīgākam lai varētu aizstāvēt Eiropas pilsoņu tiesības, jo Eiropas pilsoņi gal galā jūs ir ievēlējuši jūsu amatā, un visiem ir jābūt līdztiesīgiem. Pret spīdzināšanas konvenciju šeit tika pieminēta vairākas reizes, un tā ir jāievēro visiem bez izņēmuma. Un 2015. gada 11. februāra lēmums nosaka, ka rezolūcija ir jāiesniedz tālāk komisijai un padomē, nu ne tikai, lai tās ar rezolūcijas tekstu iepazītos, bet lai tās īstenot nepieciešamos mehānismus. Ir noticis pamatiesību pārkāpums, un ja kāds ir uh, pārkāps pamatiesības, viņš ir jānostāda ar muguru pret sienu un jāsauc pie atbildības. Es, protams, varu runāt par tiem gadījumiem, ar kuriem esmu uh, iepazinies. Jāsaka, ka Eiropas uh, līmenī deputāti rīkojas patiešām konsekventi runājot par šo pamatvērtību uzturēšanu, saglabāšanu. Un kas notiek Itālijā? Nu jā, mūsu premjers eh, to, ko teica Itālijā, viņš to pašu teica arī Eiropā. Bieži vien tā nenotiek, bet nu ļoti jauki, ka ir konsekventi cilvēki politikā. Labi, tūliņ jau beigšu savu uzstāšanos sakrunātājs un prezidents Materēls arī uzstājās eh, Eiropas parlamentā. Viņš teica, ka Eiropas balsī ir jābūt uh, tādai, kas uh, veicina demokrātiju, tiesiskumu, tieši šī iemesla dēļ mūsu kontinents ir tik drošs, lai gan uh, dažreiz arī cilvēku dzīvības tiek apdraudētas starptautiskais terorisms, migrācija, nu, šīs parādības te nedrīkstētu neko mainīt, tās nedrīkstētu ietekmēt mūsu pamatvērtības un pamattiesības. Marterēl kungs runā arī par PDR datiem, tie nekam nebūs uh, noderīgi. Uh, tie pārkāpja pilsoņu tiesības uz privāto dzīvi. Nu kā turpināt šo darbu? Jums ir tas jāturpina, jums ir jāturpina soļot pa šo iesākto ceļu, sargājot mūsu demokrātiskās vērtības. Es jums vēlu panākums darbā, mēs jums uzticamies, bet ir jādara kas vairāk, ir jāvirzās tālāk par apsajūdzībām. Uh, un jāparūpējas, lai valsts to visu ievēro un ir jābūt sankcijām. Paldies! Chiedo scusa se ho sforato di 4 minuti. Jā, es eh, priekšsēdētājs paldies par jūsu kaismīgo ievadrunu un vēlējos jums pateikties, ka jūs runājat ne tikai par abomāru gadījumu, bet eh, jūs radījāt mums tādu pilnāku ieskatu Havas ziņojumā, eh, ziņojumā, kuru vadīja Koelju, un eh, mēs tagad saprotam, kur un kurp ir attīstījusies situācija, tas ir nācis par labu tādā vispārējākai situācijas izpratnē. Nākamā runātāja Dafija kundze pēdējā brīdē, brīdī atteica savu klātbūtni neprezēt apstākļu dēļ, bet došu vārdu eh, terorisma apkarošanas nodaļas eh, strateģiskās eh, nodaļas vadītājai, kuru mūs iepazīstinās ar cilvēktiesību jautājumu ievērošanu un cīņu pret terorismu. Sinskundze, lūdzu. Thank you very much. I, uh... Jā, paldies. Es esmu e, pateicīgi, ka man ir šī iespēja runāt jūsu organizētajā konferencē. Manuprāt, šī uzklausīšana ir ļoti aktuālā, tiek organizēta aktuālā brīdī, un es tiešām ceru, ka Eiropas parlaments turpinās jau uzsākto darbu par to, lai Eiropa turpinātu sadarboties šajā izmeklēšanā par cipa nelikumīgo aizturēšanu. Es parunāšu par savu darbu. Esmu strādājusi pie šā faila gan no Amerikas Savienoto Valstu skatījuma, gan arī no Eiropas skatījuma. Un strādāju pie šā faila kopš 2001. gada. Es esmu sagatavojusi ziņojumu, kur nosaukums ir eh, E, spīdzināšana globālā laikmetā, un šajā savā rakstā es runāju par vairāku valstu valdībām, kuras ir sadarbojušās ar citu spīdzināšanu slēpšanā vai pat to īstenojušas. Šobrīd ir vairākas lietas iesniegts Eiropas tiesā, un ar Našnī kungu runāju par e, īpašu failu, tas jau šeit tika pieminēts tā tad uh, fails pret Poliju. Pagājušā gada 4. jūlijā tiesa nolēmums tika publiskots, mēs to uzvarējām, un ar Našnikungu sadarbojos arī šajā tiesvedībā, ko esam uzsākuši pret Rumāniju. Jau iepriekšējā paneļa diskusijas prezidijā sēdošie runāja par Polijas un Rumānijas lietu, jo gan Polija, gan Rumānija uh, ir savā ziņā vienādas apkopoto faktu un apsūdzību ziņā. Un uh, abās šajās valstīs ir ļoti līdzīga juridiskā infrastruktūra, kas ir uh, ļāvusi cip tādajādi darboties Eiropā. Tātad šobrīd ir divi būtiski Eiropas eh, cilvēktiesība tiesa nolēmumi, kur ir ietekmējuši visu tālāko lietu virzību pret Maķedoniju un pret Poliju. Šobrīd eh, pret abām šīm republikām ir izvirzītas apsūdzības par palīdzību CIP eh, slēptajās operācijās šie tiesas nolēmumi ir ļoti būtiski juridiska precedenta radīšanā un nosoda Eiropas valstu līdzdalību pilnīgi noteikti nelikumīgās operācijās. Un eh, esam arī paraudzījušies uz to, ko valstis dara pēc šā tiesa nolīguma. Un redzēsim, vai Maķedonijas valdība un, protams, arī Polijas valdība e, izvērsīs pašas savās valstīs izmeklēšanu, jo to pieprasa šis tiesas nolēmums. Gan Macedonijas, gan Polijas gadījumā tiesa eh, izskatot eh, apsūdzības eh, lēma, ka tajās ir jāveic tālāk izme izmeklēšana, jo to paredz Eiropas konvencija. Vēlējos tikai šos faktus tā atspoguļot, pirms runājam tālāk. Tātad jautājumi ir ārkārtīgi nopietni svarīgi. Uh, tiesa ir e, devusi savu verdiktu, un tagad redzēsim, kas notiks tālāk šajās abās valstīs. 2015. gada martā, tas ir pavisam nesen, Eiropas padome izteica savu, uh, savas, savas nopietnās bāžas īpaši par Al-Nashri lietu. Šobrīd viņš atrodas Guantanamo e, bāzē un eh, pret viņu tiek izvirzīts tādas apsūdzības, kas var rezultēties nāves sodā. Un eh, šie nelikumīgās aizturēšanas gadījumi un arī spīdzināšanas gadījumi ir pretrunā ne tikai ar Eiropas konvencijas trešo pantu, bet arī ar otro pantu, kurā tiek nosodīta un aizliegta nāves soda izpilde un Eiropas tiesa ir lēmusi, ka ir pārkāps ne tikai otrais pants, jo Polija ir palīdzējusi izvest Alnašrī no Polijas teritorijas, skaidrs zinot, ka viņam izvirzītās apsūdzības var rezultēties nāvis sodā. Tieši tāda pati situācija ir arī Alnašrī kunga iesniegtajā prasībā pret Rumāniju. Tātad runa iet ne tikai par nelikumīgu aizturēšanu un spīdzināšanu Rumānijas teritorijā, bet e, tiek nosodīta arī Rumānijas valdības e, izrādītā palīdzība citu. Vēlētos varētu uzsvērt, cik šie abi gadījumi ir nozīmīgi, un vēlētos mudināt parlamentu cieši sakot līdz lietu attīstībai, jo apsūdzības ir ārkārtīgi smagas, tās ir ekstrēmi smagas, jo tās pārkāp ne tikai Eiropas, bet arī starptautiskos noteikumus. Tagad par senāta ziņojumu, kur pieminēja jau iepriekšējās paneļdiskusijās prezidijā sēdējošiem. Tātad neviens vairs nesaubās, ka Polijā ir bijušas slēgta tipa iestādes, kurās notika eh, spīdzināšanas un nelikumības. Ir skaidrs, ka tas pats notika arī Rumānijā, un arī viena, vismaz viena šāda centra klātbūtne Lietuvā. To ir pierādījuši ne tikai žurnālisti, bet arī Marti ziņojums un eh, ļoti eh, daudz Eiropas padomas izmeklēšanā atklātais. Jau 12. gadā Hammerberga kungs Eiropas padomē iesniedza dokumentu, kurā pilnīgi skaidri parādījās Rumānijā eh, pastrādātās pastrādāto pārkāpumu kopums, un tas, šis dokuments tika nosūtīts arī Rumānijas valdībai. Proti, Žalī kundzes teiktais, un varbūt paraudzīsimies uz to no tāda metaplāna, Rumānijas eh, ieviestā prakse noliegt visu un neatzīt neko. Tas ir fakts, bet šobrīd dokuments ir nonācis Eiropas tiesā. Un Rumānijas varas iestādes eh, šādu nostāju visu noliegt ir ieņēmušas jau no paša sākuma. Un eh, tas ir nesaprotami, jo faktuālā informācija rāda, ka šādai Rumānijas varas iestāžu rīcībai nav pamata. Tas ir, um, to ir pierādījuši gan žurnālisti teiktais, gan vesela virkni izmeklēšanas, neatkarīgi izmeklēšanas rezultātu. Tātad pierādījumi ir vesela gūzma. Bet um, šī Rumānijas varas iestāžu noliedzošā attieksme skaidri parāda to, ka Rumānija nevēlas neko izmeklēt šajā riekā, lietā. Un tāpēc Elrašrī iesniegtā uh, apsūdzība pret Poliju uh, ir ļoti būtiska, jo varbūt būtiski ir ne tikai tas, ko Rumānijas valdība saka šodien, bet jāraugās ir arī vēstures rakursā. Iepriekšējā panelī sēdošajā jau teica, ka Rumānijā bija slēgts un slepens cip cietums. Tas ir bijis zināms jau gadiem un Rumānijas valdības eh, noliedzošā attieksme gadu garumā var novest tikai pie viena secinājuma. Rumānija nevēlas īstenot, izvest eh, neatkarīgi izmeklēšanu. Un Alnašrī pret Poliju. Tiesas nolēmums skaidri parāda, ka Rumānija pārkāpja Eiropas konvenciju, tieši tāpat eh, kā to pārkāpa arī Polija. Tas ir loģisks ķēdējs secinājums, tāpēc eh, es vēlētos griezties pie parlamenta, Eiropas parlamenta, ņemiet lūdzu to vērā. Apkopotais pierādījumu skaits pret Rumāniju, kā jau Blekerkungs te, kungs teica, ir ne tikai senāta ziņojumā. Pirms šis ziņojums tika publiskots, Eiropas tiesa jau martī iesniegtajā prasībā un arī vairāki uh, liecinieki to ir teikuši, ka 2014. gada jūlijā tiesas nolēmums tika publiskots un tas ir pirms senāta ziņojuma. Tagad jau ir pierādīts, ka senāta ziņojumā fakti ir tādi paši, kā mēs jau ziņājā, ziņu, zinājām. Rumānijā šis lepenais cietums sāka darboties trešajā un beidza piektajā gadā. Un eh, Polijā arī bija slepens cip cietums, un Polija tā kā pat nezināja, kas tur īsti notiek. Uh, Viņi tā apgalvo, un tomēr nav iespējams, ka e, Rumānijas varas iestādes nezināja, ka šajā slepenajā cietumā tiek ievesti un izvesti e, ieslodzītiem. Senāta ziņojumā pat parādās skaidri fakti, ka Rumānija ir noslēgusi līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm par šādu cietuma izveidi un bezmaz uzturēšanu un Amerikas Savienoto valstu valdība Rumānijai samaksāja 8 miljonus dolāru. Ja tā ir, ka Rumānija tiešām neko nezināja un nenojauta, tad kā ir iespējams, ka uh, septītajā ziņojumā skaidri parādās šāda līguma eso, eso, esamība? Uh, Tas, ka senāts ir pierādījis, ka Rumānijas iestādes ir saņēmušas miljoniem dolāru, tātad tas ir pierādīts. Līdz ar to jautājumi ir tādi pat atbildēt nevajadzīgi, kāpēc Rumānija spēlē šo spēli visu noliedzot. Vēlējos pateikt sekojošo, šī, šī izmeklēšana nebija atvērta, jo uh, Eiropas tiesas lēmums pieprasa, lai izmeklēšana būtu saskaņā ar kriminālu kodeksu. To paredz Eiropas konstitūcijas vairāki panti, tātad krimināla izmeklēšana. Bet uh, krimināla izmeklēšana, krimināla vajāšana netika uzsākta līdz 12. gadam, kad Al-Rashri iesniedz savu prasību pret Poliju. Šajā Almanašrī prasībā skaidri parādījās arī tiesas nolēmumā, tas ir, ka um, ja ir pamatojums, tad tiesvedībai ir jānorit saskaņā ar kriminālu kodeksu. Rumānijas varas iestādes jau pirms 2005. gada zināja, ka uz tās teritorijas atrodas slepenais cietums, jo viņi bija noslēguši līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to raugoties uz faktiem, tikai faktiem vien, jebkuram ir skaidrs, ka Rumānijas valdībā bija spēki un bija cilvēki, kuri zināja, ka šāds cietums eksistē un iespējams zināja arī to, kas tajā notiek. savus ievadvārdus vēlētos eh, noslēgt ar sekojošo. Tas tā kā sasaucās kopā ar iepriekšējā panelī izskanējušo. Ir pilnīgi skaidrs, par to vairs nestrīdās neviens, ka Polijā, Rumānijā un Lietuvā bija citi slepenie cietumi. Un uh, ir skaidrs arī tas, ka vesela virkne citu es dalību valstu sadarbojās ar CIP dažādos veidos, vai nu ļaujot izmantot savu gaisa telpu vai sniedzot eh, izmeklēšanu, vai sniedzot slepenās izmeklēšanas dokumentus. Un tāpēc eh, mums ir jāsaprot, ka ir jābūt gan gribai, gan resursiem, lai izmeklētu šos eh, pārsteidzošos 21. gadsimtā pieļaujamos cilvēktiesību pārkāpumus. Lielas paldies. Very much. Um, and now we open the floor for questions, starting with. Un tagad uzklausīsim jautājumus un sākumā vārds Kailjo kungam. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties mūsu viesiem par prezentācijām. Patāro kungs zina Mm, ar kādu apbrīnu attiecos pret viņa darbu un viņa pētījumi, izmeklēšana, mm, pazuda nedaudz Eiropas notikumos un nav pietiekami, pietiekamu tiesu izmeklēšanu, bet um, Patāro kungs izvirzā apsūdzības, un viņš parāda tādējādi, ka nesodāmība nav likums, un ka varbūt tiesiskas sekas tiem, kas pārkāpja likumus un cilvēktiesības. Un šī iemesla dēļ esmu ļoti entuziastiski noskaņots, redzot, kā Spatēro kungs darbojas un ka mērķis eh, neattaisno līdzekļus. Un vēl atsaucoties uz viņa teikto, es eh, neapstrīdētu to, bet es vēlētos noteikt, ka daudz no šīm apsūdzībām ap, tiek aizbildinātas ar noslēpumu, valsts noslēpumu, bet ir jau nacionālie mm, izmeklēšanas eh, noteikumi, ka šāda ļaunprātīga situācijas izmantošana bieži vien netiek piemērota, un mūsu komiteja jau ir strādājusi nu, pie tā, ka nav bijis pietiekamas pamatīgas uzraudzības monitoringa drošības dienestu darbām. Un, protams, eh, valstīs ir dažādi noteikumi, dažos nav šīs eh, mm, eh, kontroles, mm, citiem ir šādas kontrolas pilnvaras teorētiski, bet praksē tās netiek piemērotas. Un tās ir nacionālā kompetencē noteikt, kā notiek, kā tiek kontrolētas nacionālās drošības operācijas, bet mums ir mm, jārunā ar nacionālajiem parlamentiem. Mm, šajā pieredzes apmaiņā mums ir vairākas EP e, studijas pētījumi šajā jomā, un ja mēs ietu vēl tālāk par to, tas nozīmē, ka mēs paši pārsniegtu savas pilnvaras un uh, Tiesnesis ļoti pamatoti aizstāv tiesiskumu un tiesnešiem ir jāstrādā likuma robežās un tāpēc arī nevar prasīt parlamenta locekļiem pārsniegt savas eh, pilnvaras un mēs nevaram rīkoties ārpus tam. Paldies tagad Gomešas kundzi. Paldies. Es arī abrīnoju Spataro kunga darbu Itālijā un uh, cik tas ir ļoti svarīgi mums saprast, kas ir uz spēles, un esmu īpaši pateicīga, tāpēc, ka nu, viņš eh, norādīja to, ka tiek ļaunprātīgi izmantots valsts noslēpuma koncepts, ka tas eh, neļauj mm, likt uzņemties atbildību. Un eh, Koelju kungs nu pat arī teica, ka tas arī nav mūsu darbs, lemt to, kā tiek izmantots valsts noslēpuma jēdziens, bet mūsu uzdevums ir teikt valdībām, ka viņi ļaunprātīgi izmanto valsts noslēpuma konceptu, lai izvairītos no atbildības uzņemšanās, lai um, aizstāvētu tos politiķus un augsta ranga darbiniekus um, izlūkošanas dienestos, kuri bija iesaistīti uh, spīdzināšanas un cilvēku nolaupīšanas programmās. Un tas ir mūsu darbs to darīt, un es domāju, ka tam vajadzētu arī būt eh, šim rezultātam mūsu uzklausīšanā, jo tas notiek Itālijā, tas notiek arī visās mūsu valstīs. Rumānijā Karl, Karlos Koelju un es bijām eh, pirmajā vizītē Rumānijā 2007. gadā Un mēs atgriezāmies pilnīgi, guvuši pilnīgi pārliecību, ka amatpersonas melo. Daži nemeloja, teica, ka tas viss notika, jo bija zināmas pretrunas. Es atceros, ka uh, slepeno dienestu pārstāvis mm, mums arī bija pieminējis, ka bija savādi lidojumi un ka Konstanta Nied zināja par šīm vietām kur notika šīs slepenās darbības. Tātad Rumānijas kolēģi ETP vai arī manā uh, politiskajā saimā, nu, jums ir jāpārtrauc noliegt to, kas ir noticis, un uh, ir jāatrod atbildīgiem. Un es uh, došos uz Portugālu, un tas ir ļoti svarīgi, jo, diemžēl, nevarēšu uh, jo arī Gildes kundze norādīja, kā Polijā cipa izvēlējās eh, tos dienestus, militāros un citus, kuri bija pazīstami ar eh, to, ka viņi netiek eh, turēti par atbildīgiem. Un beig beigās, un tas ir arī ziņojumā minēts, ka atsauce uz šo lidojumu sārakstu, kas tika veikti caur eh, Portugāles mm, lidostām, pat tie bija militārie lidojumi, tie nebija tikai civilie lidojumi. Tātad tas nozīmē līdzdalību ne tikai slepeno dienestu līdzdalību, bet arī militāro dienestu dalību, un tas ir ļoti nopietni. Un eh, es pati esmu pret savas partijas valdību uh, nostājusies un mani apvainoja melos, bet es nemeloju. Viņi meloja, lai aizstāvētu citus un piesaktu notikumus, un tas ir ļoti nopietni. Mēs nevaram turpināt izlikties, ka valsts noslēpums var aizsekt un aizmirst uh, gals augstu amatpersonu atbildību. Liels paldies! Un Tā tad vēlos informēt, ka mums ir jāizsakās īsāk, lai ievērotu laiku. Skodrikas kundze. Tak, dziękuję, panie przewodniczący. Niewątpliwą. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka nav e, nekādu šaubu, ka 2002. un 2003. gadā Polijas izmeklēšanas dienesti sadarbojās uh, ar CIP šo, šo aizturēšanas centru gadījumā. Bet kur tad ir problēma? Es domāju, ka mēs šo tēmu skatām ļoti virspusīgi. Mēs sakām, ka e, valdība kaut ko varēja darīt, un ka, un ka valdība arī darīja, lai slēptu patiesību. Atminēsimies, ka 2008. gadā Polijā mēs esam uh, ja noteikuši ģenerāla prokurora neatkarību, un viņš ir pilnīgi neatkarīgs no valdības, jo līdz šim tieslietu ministrs bija arī ģenerāla prokurors. Tagad mēs esam nodalījuši šos divus amatus, un ģenerāla prokurors ir pilnīgi neatkarīgs. Un līdz ar to eh, var notikt arī savstarpēja kritika. Un eh, šī iespēja, ka politiķi ietekmē prokuroru darbu, uh, ir ļoti ierobežota, un tas ir labi. Un te ir arī mans jautājums, Patāro kungs, kā jūs to vērtējat? Vai ir labi, ka prokuratūra ir pilnībā neatkarīga no politikas? Un es domāju, ka šī darbu dalīšana arī nosaka to, ka mums kā politiķiem nav ietekmes pār ģenerāla prokuratūras darbu. Uh, Un eh, vēl es vēlos uzdot jautājumu Singas kundzei. Cik zinu, tad pol, Polija strādāja saskaņā ar eh, cilvēktiesību tiesas nolēmumu. Mēs iesniedzām prasību tajā, bet pēc tam mēs arī samaksājām finanšu kompensāciju, kas bija 100 eh, tūkstoši eiro, vairāk vai mazāk, bet nesmu par to pārliecināta. Vai, jūs, vai jums ir informācija par to, vai Polija maksāja šo kompensāciju vai nē. Es domāju, ka jūs mm, varētu to zināt. Un tad vēl šobrīd m, mm, tiek vesta izmeklēšana mm, Polijā, ko sākā Nasrī gadījums, un tas. Un saskaņā ar Monteskie arī principiem tie tiesas ir pilnībā neatkarīgas. Man tiek teikts, ka tiesu procesi ir ļoti smagnēji un lēni, un tā ir tiesa. Bet tagad tiesām ir jāstrādā, un tagad viņu rokās ir noskaidrot apstākļus. Mēs, kā politiķi un politiķis, mēs nevaram mm, iesaistīties, jo tas nozīmētu, ka mēs uh, neievērojam tiesu neatkarību. Lielas paldies! Tagad Vaica kungs. Jā, danke, Fozicina. Mēnu frāgi. Paldies! Gribēju uzdot jautājumus pat Āro kungam. Jūs teicāt, ka bija jau uh, lūgums par apžēlošanu no 26 cipa apsūdzētajiem ierēģiem. Uh, Bet kāda tad apžēlošana var tikt piespriesta uh, uh, spīdzinātājam? Un šie 26 cilvēki, kas ir Amerikas pilsoņi, kā tad viņus varēja apsūdzēt Itālijā? Un šorīt mēs dzirdējām, ka Amerikas prezidents Eh, šiem cilvēkiem ir piešķīris eh, imunitāti, nu visiem, kas piedalījās cilvēku pārvadāšanā, transportēšanā, spīdzināšanā. Kā Itālija varēja viņus apsūdzēt, vai šie cilvēki paši tur bija un vai bija apelācijas tiesa? Um, uh, Mrs. Intervelt, please. Intu Develtas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi es vēlos pateikties Spotāru kungam par mm, visu viņa veikto darbu daudzu gadu garumā un tāpat arī liels paldies Singas kundzei par viņas paveikto. Sākumā jautājums Spotāru kungam. Sākumā mēs prasījām, lai CIP aģenti tiktu izdoti, respektīvi tie, kur ir tikuši apsūdzēti, Un tagad situācija ir tāda, ka viņi varētu netikt izdoti, un te ir zināmas pārmaiņas līdz ar to. Un tas man pārsteidz, ka Eiropas Savienība vai ES valstis šķiet ir eh, vairāk gatavas izdot eh, cilvēkus ASV, bet ne otrādi. Un, uh, Es domāju, ka mums un tiesnešiem arī vajadzētu tam pievērst uzmanību. Nesen Nīderlanda arī bija lieta, vakardien par to runāju, kurā tiesnesis eh, nepiekrita izdot eh, jaunu cilvēku, mm, kurā ASV turēja aizdomās par terorisma darbību gatavošanu. Un eh, Mm, tika nolēmts, ka mm, viņš visticamāk tiktu nostiesāts uz nāvi un viņam nebūtu iespēja mm, tikt godīgi notiesātam. Un tad ir jautājums, kā mēs attiecamies pret ASV izdošanas pieprasījumiem. Un kā, kā tas notiek abos virzienos. Un kā ASV tiesneši attiecas pret, šie, pret šiem lūgumiem. Un tad vēl ir arī Annas Gomesas aicinājums mums pašiem, ka mēs nevienmēr praktizējam to, ko mm, sludinām un mm, par ko iestā, iestājamies. Šodien būs rezolūcija par mm, tēmām, par kurām debatēm šodien es redzu, ka grupas, kas šeit ir pārstāvētas, beigu beigās nemaz nebalsos saskaņā ar uh, Mm, deklarācijām, kas šeit tika izteiktas, un ja es paraugos uz likumdošanu, ko paši esam pieņēmuši, nesaskan ar to, ko apgalvojam šodien. Līdz ar to jautājums, vai mēs paši būsim konsekventi ar sevi, ar saviem principiem, ar vērtībām, vai arī pieņemsim tādus likumus, kas ir likumīgi un konstitucionāli, vai arī turpināsim tādu deklaratīvu politiku, uh, un um, mājās atgriezīsimies uh, ļoti pašapmierināti un no, uh, pieņemsim tādus likumus, kas nesaskan ar mūsu teikto. Varbūt šajā pēcpusdienā balsojot vajadzētu mm, tomēr ieklausīties savā sirdsapziņā un partiju programmās un atbilstīgi arī balsot. Paldies tagad Šogoras kundze. Thank you, Chair. I'm, I'm sorry I couldn't follow the... Paldies. The employment committee, but uh, just a little... Es atvainojos, man bija jāpiedalās balsojumā, tāpēc nevarēju izsakot visam pasākumam, bet par Gomesas kundzes teikto šis jautājums par uh, izlūga dienestiem Rumānijā 2003. gadā un Talpešu kungu, un, kas bija prezidenta drošības uh, Mm, padomnieks viņš atzina notikušo, bet politiķi joprojām cenšas noliegt to, kas noticis. Viņš teica, ka bija runa par pagaidu aizturēšanu un bija centieni nedot arī paskaidrot apstākļus, un tas bija pirms iestāšanās NATO. Līdz ar to Rumānija uzvedās nedaudz labāk. Nu, tā jau ir, ka mēs cenšamies būt labāki cilvēktiesību jomā pirms iestāšanās ES Un tad es vēlos izteikt tādu īsu komentāru. Līdz 2003. gadam mēs diezgan daudz pūlējamies, lai, pār, lai pārliecinātu tā laika prezidentu, ka holokausts notika un ka Rumānija piedalījās tajā, jo viņš to noliedza līdz 2003. gadam arī šo faktu. Un uh, vēl pēdējais komentārs par cilvēktiesību problēmām Rumānijā. Uh, tā joprojām nav prioritāte Rumānijā, un es to varu teikt balstoties uz savu personisko pieredzi, tā kā esmu nacionālā minoritāte. Paldies! Finally, members, uh, Paldies! Tagad uh, pārējiem kolēģiem Lopes Agilāra kungs lūdzu. Tātad. Es vēl vēlējos pakavēties savās pārdomās par to visu, bet nu tā pamatīgāk analizējot mūsu ekspertu teikto. Nu, tā tad ir visai eh, š, nu, šaura eh, dažādu tieslietu gama, ko te var izmantot. Bet, nu jā, protams, tiesiskums ir jāievēro, bet tie, eh, to, to gadījumu, to lietu skaits, kas tiek izskatīts tiesā, ir visai maz nu, salīdzinājumā ar nodarījumu skaitu. Cip eh, negodīgā prakse eh, sadarbojoties ar dalību valstīm, nu, tiesā ir nonācis ļoti mazs gadījumu skaits. Eiropas parlamentam ir jāatzīst, Nu, jāsaka, ka ļoti maz valdību uz notikušo Eiropā ir reaģējuši. Nu, nav bijusi pārāk liela ažiotāža par to visu. Kuri bija tie skaļākie gadījumi, kas galu galā nonāca tiesā, ņemot vērā arī, nu, kā uz to tika reaģēts? Es domāju, ka Itālija, nu, manās acīs ir visai skaļa lieta. Bet, nu, gribēju dzirdēt arī, nu, tādu salīdzinošu analīzi jūsu domas. Sparātīkungs, paldies. Paldies. Spatārūkungs un Cinkundze, es jums došu vārdu. Es atvainojos, katram ir viena desmit minūtes, eh, viena, katram ir piecas minūtes, tāda desmit abiem kopā. Lūdzu we're staying a bit tiny bit more, <clears throat> but. Uh, Varbūt nedaudz uh, ilgāk. And maybe make some comments as well. Jūs izvēlaties paši, uz kuriem jautājumiem atbildēt un uz kuriem komentāriem reaģēt. Sparatu kungs, jā. Es ceru, ka neatbildēšu pārāk haotiski. Saka runātājs. Tātad jautājums Vai tas ir atbilstoši, ka valsts prokurors ir pilnīgi neatkarīgs no izpildu varas? Bez garas domāšanas var teikt uzreiz, jā, tas ir pareizi. Itālijā par to mēs runājam jau gadiem ilgi. Politiķi, valdības par to runā ja kas tāds jau kad tiek pieminēts, tad vienmēr tiek atkārtots viens un tas pats, un Musolīnī laikos, kad viņš ieradās kādā zālē, kur atradās tiesneši un prokurori, un kāds no tiesnešiem teica, duče, tiesneši apzinās savas pilnvaras, bet eh, kādreiz politiķiem ir jābūt spēcīgākiem par tiesnešiem. Jo projām ir cilvēki, kas uzskata, ka tiesnešiem ir jāveic izmeklēšana, ņemot vērā ekonomiskās intereses vai eh, nu, kā ekonomiskajām interesēm vajadzētu ietekmēt uh, tiesnešu darbu. Nu, nē, tā nevar būt. Bet tagad atgriežoties pie jautājumiem, tā tad prokuratūra pie mums ir pilnīgi neatkarīga. Tiesneši tiek. Uh, Eh, pieņemti darbā, tur ir konkursu procedūras, un tas viss ir arī publikai pieejams. Es eh, apsūdzētu šos cilvēkus, kas ir veikuši nelegālās aizturēšanas Ne jau tādēļ, ka es esmu fanātiķis, bet likumi ir domāti, lai aizsargātu pilsoņus. Tās ir kā garantijas, kas viņiem ir piedāvātas. Un ir jāveic krimināla izmeklēšana. Tā ir obligāta Itālijā. Tā nav uh, fakultatīva. Es nevaru uh, izdomāt, nu vai vienā gadījumā veikšu izmeklēšanu un citā nē. Tā tad, ja pastāv aizdomas, tad lieta ir jāizmeklē. Policija veic izmeklēšanu, un tā ir atkarīga tikai un vienīgi no mums, no tieslietu sistēmas, nevis no aizsardzības, sistēmas, nevis no aizsardzības ministrijas vai no iekšlietu ministrijas. Nē, viņi ir pakļauti tikai un vienīgi tieslietu ministrijai. Nu, tāda ir mūsu sistēma, viņi ir neatkarīgi. Jāsaka, ka neatkarība nav nekas abstrakts Protams, šiem cilvēkiem ir jābūt arī profesionāliem, savas amata speciālistiem. Jāsaka, ka arī tiesnešiem ir jābūt neatkarīgiem un augstākā apelācijas tiesa. Uh, kritizēja konstitucionālo tiesu. Viņi uzskatīja, ka ir lietas, kas, piemēram, uh, ir jānoklusē jau pašā sākumā, piemēram, arī valsts noslēpuma nelikumīga izmantošana vai aizsekšanās ar šo valsts noslēpumu. Nu, bet nevar politiku izmantot pārmērīgi. Protams, neatkarība ir ļoti svarīga, jo Elio kungs uzdeva ļoti svarīgus jautājumus par, par uh, tiesnešu neatkarību, par tieslietu neatkarību kopumā, par uh, pilnvaru ierobežošanu. Jā, es ļoti labi pazīstu politiku, bet teikšu sekojošo šie seši ieteikumi, kas uh, ir uh, pētījuma beigās atrodami. Es te runāju par otro ieteikumu. Nu, tas ļoti lielā mērā sasaucas ar to, ko es domāju. Uh, Tātad saskaņā ar septīto Eiropas Savienības līguma pantu. Šeit ir teikts, ja pastāv risks, ka ir noticis smags pārkāpums un tā tālāk konkrētā valstī, tad parlaments var iejaukties. Tas nozīmē, ka parlamentam ir arī pilnvars veikt izmeklēšanu. Es nezinu, vai šajā gadījumā mēs patiešām varam runāt par pārkāpumu, bet ja ir risks, ka varētu pārkāpt pamatiesības, pamatvērtības, tad Eiropas parlaments var pieprasīt izmeklēšanu. Tas var arī, nu, pats veikt tādu. Es negribu tam pārāk dziļi tagad pievērsties. Mums nav pietiekami eh, daudz laika, bet eh, es domāju, ka ir patiešām parlamentam labas iespējas eh, kaut ko darīt. Tālāk par apžēlošanu. 5. aprīlis 2013. gads Napolitāno kungs, toreizējais prezidents, apžēloja Džozefu Romānu. Šķiet, tas bija vienīgais cipa ierēdnis, kas toreiz saņēma apžēlošanu. Viņš bija atbildīgs par drošību Itālijas lidostā. Un cipi izmantoja šo lidostu cilvēku transportēšanai un šim cilvēku, šo cilvēku apžēloja. Uh, mūsu valsts prokurors. Tika arī izteikta atsauce uz Eiropas Savienībā piekoptu praksi, kas nav savienojama ar tiesiskumu principiem. Tāpat tika minēti īpašie apstākļi, arī vēsturiskie fakti tajā brīdī. Nu, tur šausmīgi daudz pamatojumu bija, kādēļ šo cilvēku ap, apžēloju. Es pat negribu tagad visā šajās detaļās iedziļināties. Nu, es nemēģinu tagad uh, apšaubīt prezidents pilnvars, bet uh, juristi ļoti pamatīgi kritizēja šo lēmumu valsts prezidentam bija iespēja šo cilvēku uh, apžēlot, ir bijuši arī citi lūgumi pēc apžēlošanas, Es nezinu precīzi, kas prasīja šo apžēlošanu un. Jāsaka, ka valsts uh, prokurors jau ir negatīvi par to izteicies, bet prasības uh, apžēlot, nu, par to ir atbildīgs uh, valsts prezidents. Varbūt jūs varētu atkārtot vēlreiz jūs jautājumu par procedūru vai cā runātājs. Nu, jūs precizēt, nu varbūt man vēl divas minūtes varētu atvēlēt. Tā tad, Vojta kungs, tad, kad mēs runājām par Amerikas pilsoņiem, cipa ierēģiem, kā viņus var apsūdzēt, vai viņi tur ir uz vietas pieejami, vai viņus uzklausa tiesa, nu tā tālāk, kā tas notiek. Ļoti jauki, jā, labi, tas ir. Uh, ļoti svarīgs jautājums, saka Spatāro kungs. Es jau teicu, ka pieci, pieciem diplomātiem netika piešķirta diplomātiskā imunita, imunitāte. Tiesvedības procedūra notika viņu prombūtnē. Nu, Itālijā tas ir iespējams, ja, piemēram, ir pierādījumi, ka šis cilvēks nevar ierasties tiesā, tiesas process tik un tā notiek. Mēs taču varam runāt arī par cilvēkiem, kas bēguļo. Mēs varētu tā tad secināt, ka šie cilvēki ir uh, apsūdzēti, un šie cilvēki tika apsūdzēti visi promunas laikā. Infelds kundze uzdeva jautājumu par izraidīšanu, izdošanu. Visi 26 apsūdzētie Tātad mēs uh, pieprasījām, lai šie cilvēki tiktu izdoti lietas izskatīšanai, bet ministrija to noraidīja. Bet to mēs uh, uzzinājām 2013. gadā. Jāsaka, ka par šo izraidīšanas gadījumu mēs saņēmām ļoti daudz kritikas, un, ja mēs runājam par uh, tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem, tika pieminēta arī šī lieta Lisabonā, Desūzas lieta, bet es gribu teikt, ka tas viss ir iegūst tādu ļoti politisku nokrāsu. Ir arī apusējības uh, nolīgums, daudzpusēji nolīgumi un šis divpusējais izdošanas nolīgums starp ASV un Itāliju, tāds arī ir spēkā. Tagad tiek diskutēts par to, vai um, tiesi, tiesnešu prasības ir attaisnotas vai nē, par šo uh, lietu skaitu. Itālijā tika eh, veikta procedūra. Nu, ja runājam par visu Eiropā izskatīto lietu kopskaitu, nu, manā rīcībā ir informācija tikai, ko esam iegūst lasot preses izdevumus. Spānijā bija arī pratināšanas, es pats biju mm, arī Šveicē. jo bija lidojums, kas eh, bija arī um, veikts pāri Šveices gaisa telpai. šie tiesvedības procesi tagad ir noslēgti, es tagad nevarētu jums uzreiz atbildēt, kāds ir eh, labākais mehānisms, ko tad šeit darīt. Mēs Itālijā darījām visu saskaņā pēc savas uh, sirdsapziņas. Jāsaka, sabiedrība visai maz ir informēta par visu notiekošo. Tādi it kā kultivēti cilvēki ir um, nākuši klajā ar vienkārši neticamiem paziņojumiem par terorismu un nu, tā tālāk. Es uzskatu, ka demokrātiskos apstākļos mēs nedrīkstam veikt izmeklēšanu tādā veidā, bet mēs nedrīkstam, protams, arī tagad aizmirst uh, to, ko ir paveikuši cilvēki, kas nepievēra acis uz šīm nolaupīšanām, uz spīdzināšanām. Nu, mēs taču dzīvojam demokrātijā. Uh, Mēs nedrīkstam šo informāciju vienkārši aizmirst. Nu, tas tikai teroristus spēcinās un viņu apkampienos iegrūdīs vēl vairāk cilvēku, kaut vai taktiski iemeslu dēļ. Sinks kundze, lūdzu, paldies. Nu, es mēģināšu vēl nedaudz papildināt uh, izcilos patāro kunga atbildi. Man tika uzdots jautājums par Alna Šīr lietu pret Poliju. Ir uh, apstiprināts, ka Polijas valdība iesniedza apelāciju un tagad spriedums uh, ir pieņemts uh, šī gada februārī un Polijas valdība uh, izvirzīja apsūdzības uh, prasības sniedzējam, bet šeit mēs runājam par Eiropas uh, cilvēktiesību un pretspīdzināšanas konvenciju smagiem pārkāpumiem. Uh, Al-Našri kungs uh, tika spīdzināts, uh, viņš uh, tika spīdzināts. And he was uh, threatened. Urbi tika sists ar ieroci, un viņam draudēja polijā, ka arī tik seksuāli izmantota viņa māte, ja viņš neatzīsies un Rumānijas senāta paziņojumā bija informācija, ka kādreizējais um, Eiropas padomas cilvēku tiesību um, komisārs arī ir bijis informēts par šiem pārkāpumiem, un Alnašrī kungs patiešām tika spīdzināts saskaņā ar senāta paziņojumu. Viņam arī tika ievadīta barība caur taisno zarnu. Tātad cilvēks tiek nogrūsts uz zemes, viņa seja atrodas zemāk par eh, krūšu kurvi, un tad ar eh, varu viņam taisnajā zarnā ievada barību. CIP izmantoja šo tehniku, lai varētu cilvēku uzvedību labāk kontrolēt, un pat tas netika eh, veikts saskaņā ar mm, visiem medicīniskajiem aspektiem. Jāsaka, ka tas ir patiešām ļoti, ļoti smags cilvēku tiesību pārkāpums. Un, protams, šo, nu, šīs apsūdzības smagums pieprasa ļoti, ļoti rūpīgu izmeklēšanu. Kompensācijas arī ir svarīgas, bet ar to vien nepietiek, lai varētu atrisināt šo situāciju, lai kaut kādā veidā šīs apsūdzības padarītu mazāk smagas, jo ierēģi ir jāsauc pie atbildības, jo tikai pasakot taisnību. Uh, atskaitoties par notiekošo, uzņemoties atbildību, mēs varam garantēt, ka šādi smagi pārkāpumi neatkārtosies. Paldies! Paldies abiem ekspertiem! Un pēdējā sasaukuma laikā daudzi runātāji tātad atsaucās uz izmeklēšanu, kas notika iepriekšējā sasaukumā. Tātad bija daudz informācijas par šo cipu nelegālo aizturēšanu, un februārī mums lūdza tātad aktualizēt šo informāciju, ņemot vērā arī senāta ziņojumu. Jāsaka, ka tas bija ļoti sarežģīts uzdevums, un e, šīs dienas uzklausīšana ir daļa no tā, kā mēs reaģējam uz šīm prasībām. Es gribēju pateikties visiem runātājiem un mēs esam ieguvuši ļoti, ļoti daudz vērtīgas kvalitatīvas informācijas. Kolēģi bija arī ļoti disciplinēti. Gribēju viņiem pateikties, šis ir ļoti sarežģīts uh, lauciņš, kas mums jāapstrādā ļoti bīstams, bet nu gribu pateikties jums visiem par šo smago nenogurstošo darbu, jo mums ir jānodrošina šī demokrātiskā kontrole lai varētu garantēt tādas labas drošības politikas ieviešanu, kas ir balstīta uz likumdošanu, uz tiesiskumu. Un gribēju pateikties visiem runātājiem, visiem ekspertiem, ka viņi ieradās pie mums, un paldies arī visiem līdzdalībniekiem. Paldies kolēģiem, paldies, ka ieradāties! Now peccato, we... E peccato non ci sono italiani parlamentari. Uh, There are no Italian no, no, Mr. Spataro, you, you are wrong. Spataro kungs, jums nav taisnība. Šī sēde tiek pārraidīta arī internetā. Tā nav slepena. Itāļi noteikti varēja skatīties, kā jūs šeit uzstājaties. Jā, jā, jā, noteikti varat būt par to droši. Allora, ok. Chiedo scusa chi segue. I am sorry with the people who. Even Mr. Fava might be watching. Pāvas kungs varētu tagad šajā brīdī mūs vērot. Nu, īstenībā uz datora šai sēdēji sekot daudz vairāk cilvēku nekā šeit klātienē. Thank you again. Colleagues, if you are going to stay, we're going to just continue for the... Kolēģi, mums ir jāturpina mūsu darbs, vēl ir palikusi pusstunda līdz sēdes beigām un ir 11. darba kārtības punkts vēl mums izskatāms. Mums ir bijis ārkārtīgi intensīvs rīta cēliens, bet jāturpina ir darbs. 11. darba kārtības punkts no 12. līdz pusvieniem vienot vīzu forma. Mums ir tik ļoti daudz darāmā, ka ir jāstrādā pat pēc tik emocionāli intensīva rīta cēliena. Un man ir ļoti liels prieks, ka Silvija Ivona ir šeit. Silvija eh, došu vārdu jums, bet pirms tam tātad eh, dzirdēsim gan Silvijas, gan arī pirms tam vēlējos pateikt, ka būs arī komisijas teiktais par to, kā tiek veidot vienots vīzas forma. Patreizējā vīz, vīzu ielīme kas eh, tiek izmantot jau 20 gadus, eh, bija sava veida kompromiss, kā izvairīties no krāpniecības gadījumiem, bet ir parādījušās jaunas metodas, jauni modeļi piedāvāt, ko darīt. Tāpēc eh, došu vārdu Kaufmanas kundzei Silfi, lūdzu. Jā, ja, recht herzlichen äh, Dank, Claude, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jūs jau teicāt, jau 20 gadus mums ir vienota vīzu sistēma. Tas uh, tā, tad sākumā balstījās uz Schengens līgumu, tad 95. gadā tika pieņemta regula, kur Schengenas valstis, tāpat kā Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina un Šveice vienojās par kopīgas vīzas ieviešanu. Regula tagad jau ir tikusi grozīta divas reizes - 2002. gadā un arī 2008. gadā, lai būtu augstas drošības normas, piemēram, uz vīzas ir jābūt fotoattēlam un vēl papildus uh, informācijai vīzu informācijas sistēmā. Ja mēs runājam par šīm vīzām, to drošības koncepcija ir datējama ar 1995. gadu, un mēs lēmām par grozījumiem, un komisija ir secinājusi, ka, diemžēl, vairākās dalību valstīs šīs vīzas ir tikušas viltotas Un ja tātad šīs vīzas nav pietiekami drošas, ja tās ir tik viegli viltot, tad mums jārūpējas, um, uh, kā to labāk novērst. 2009. gadā saskaņā ar regulu tika izveidota apakškomiteja, kam vajadzēja runāt par jaunu vīzu formātu. Sešus gadus šī komiteja strādāja Un tagad šis jaunais dizains jau ir izstrādāts, tur ir jaunas drošības prasības, tā tad viens un tas pats papīrs ir jāizmanto, arī šim izskatam ir jābūt identiskam visās valstīs, bet gribēju tagad pievērst jūsu uzmanību dažiem aspektiem. Tātad, kādēļ netika piedāvāta jauna regulas redakcija? Nu, lieta ir tāda ka, eh, ja trešo reizi regula tiek grozīta, ir jāpiedāvā jauna tās versija, bet komisija jau no tā ir atteikusies, jo komisijas lēmumā par īstenošanu jau būs svarīgākās detaļas minētas, visi um, tehniskie parametri un tā tālāk. Un šie tehniskie parametri ir slepeni. Komisija piedāvā Deviņus mēnešus pēc pieņemšanas jaunajiem tehniskajiem parametriem ir jāstājas spēkā, tiem jābūt derīgiem, un līdztekus e, sešus mēnešus e, var joprojām izmantot vecos parametrus, e, nu, uz pārējais laiku. Domāju, ka ņemot vērā šo laiku grafiku, nu, komisija to ir ļoti labi argumentējusi. Uh, No vienas puses mums ir jārīkojas aši, lai varētu cīnīties pret vīzu viltošanu, no otras puses dalību valstīm ir tam visam jāatvēl pietiekam daudz laika, lai ieviest jaunos standartus labi. Un vēl pēdējais jautājums. joprojām nav īsti skaidrs, vai apvienotā karaliste Dānija un Īrija piedalīsies šajā mehānismā. Līdz šim visas um, Eiropas Savienības dalība valsts, kā arī nosauktās Schengenas valstis, uh, piedalīsies šajā mehānismā. Es ceru, ka arī trīs nosauktās uh, valstis lems tāpat, jo nevar jau būt tā, ka mēs pēc tik ilga laika esam ieviesuši uh, vienotas prasības, bet nu būs atkal dažādas uh, sistēmas dalību valstīs. Priekšsēdētāji, manuprāt, Parlamentam vajadzētu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka ir jārīkojas nekavējoties un ceru, ka mēs gal galā ar koplēmumu procedūru varēsim uh, šo priekšlikumu sagatavot pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Paldies Silvijai! Un tagad uh, uzklausīsim komisijas teikto. Lūdzu! Um, vielen Dank an die Berichterstatterin. Sie hat mir quasi schon Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jāsaka, ka referente gandrīz man vārds no mums jau izņēma, nu, varbūt tikai daži papildinājumi, ja jūs man atļausiet. Jau kopš 2009. gada 6. Eh, panta komiteja eh, padomēs, eh, komisijā strādā ļoti aktīvi, lai varētu izveidot šo jauno vīzu dizainu. Uh, Un pagājušā gadā mēs uh, strādājam vēl aktīvāk, pātrinājām tempus, jo dalību valstīs bija ļoti daudz, ļoti, ļoti profesionālu viltojumu. Un tagad uh, ir izstrādāts priekšlikums, lai varētu labāk cīnīties pret jaunajiem viltošanas veidiem. Uh, un, kā jau teica referente, lai varētu to visu īstenot eh, diezgan ātri, īsā laikā. Nu, varbūt tāds eh, īs eh, tehnisks komentārs ka jūs šajā priekšlikumā varat redzēt, ka ir paredzēti arī divi pasākumi. kas varētu varbūt stāties spēkā ar nākamo komisijas lēmumu, šeit ir paredzēts, ja dalība valstis atzīst to par nepieciešamu pasākumu, tātad vīzu papildināt ar svītru kodu. Tas vēl nav jaunajā priekšlikumā iekļauts, bet nu tāda iespēja kaut kur vispār pastāv nākotnē. Uh, Un tāpat tādu pārdrukājumu kinegrammu varētu izmantot, lai mēs varētu ātrāk reaģēt, ja atkal parādīsies kādi viltojumi. Varbūt daži vārdi par to, kādēļ joprojām šī vīzas um, zīme būs papīra formā pieejama, jo mums taču joprojām ir vīzu informācijas sistēma, kas uh, drīz būs uh, pieejama visās pasaules valstīs. Varbūt jau būsiet dzirdējuši. Ir tādas nacionālās vīzas, ko var izmantot dalību valstu teritorijās, un tās netiek uh, to dati netiek ievadīti vīza informācijas sistēmā. Tādēļ mēs uzskatām, ka būtu pāragri visumā kopumā atteikties no šīm papīra uzlīmēm vīzās. Un tad, eh, nu, varētu vienkārši piedāvāt jaunu šo uzlīmes eh, dizainu. Un pēc dažiem gadiem mēs eh, vīzu informācijas sistēmu uh, esam novērtējuši, tā sevi ir pieradī, pierādījusi praksē. Un domāju, nu, ka varbūt ir pienācis īstais brīdis palauzīt galvas par to, vai būtu iespējams pilnībā pāriet uz elektronisku vīzu uh, saglabāšanas formu, bet šķiet, ka pagaidām tas tomēr vēl būtu nedaudz par agru. Es Domāju, ka atbildēju uz visiem svarīgākajiem jautājumiem. Nu, un ja vēl būs kādi jautājumi, tad varēšu uz tiem atbildēt. Paldies. Thank you very much. We have one shadow. Paldies. Ir viens ēnu referents, un tas ir Sarvamākungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies arī komisijai par teikto, bet galvenokārt eh, paldies eh, Silvijai referentei. Man nav nekas piebilstams, vienkārši vēlējos izpildīt savu pienākumu kā referents un ierasties šajā sēdē. Vēlējos pateikties referentei par viņas paveikto un vēl paveicamo, un vēlējos pieminēt burtiski pāris punktus, kas svarīgi manai politiskajai grupai. Mēs piekrītam, ka ir jābūt tā saucamajai ātrajai procedūrai, fiksējai procedūrai galvenokārt tāpēc, ka augstu tehnoloģiju izmantojot veikti e, krāpniecības gadījumi, viltošanas gadījumi nav daudz. Un e, standarta prasība, lai būtu būtu e, sava veida nospiedums, tad es šeit piekrītu gan motivācijai, gan argumentam. Nav arī citas ietekmes, tāpēc es e, neredzētu, kāpēc e, mēs nevarētu piemērot šo ātro procedūru. ir ļoti labi izmantot šo sešu mēnešu lejupējušās atskaites asi. Paldies! Silvija, vai jūs vēlētos vēl ko piebilst? Paldies! Es gribēju sirsnīgi pateikties komisijas pārstāvēja, un viņi mums labāk paskaidroja, kādēļ joprojām nevaram atteikties no šīs vīzas uh, uzlīmes um, papīra izskatā. Tas bija gana labs arguments, mums tas visiem būtu jāņem prātā, un ir ļoti jauki, ka komisija ir domājusi arī par papildus uh, tehniskajām specifikācijām, piemēram, par uh, šīm kīnegrāmām un um, svītru kodu. Domāju, tas ir labs starts. Paldies jums uh, par visu. Paldies Silvijai. Un eh, paldies, ka jūs palikāt. Mēs visi palikām vēl pēc eh, trīsstundīgās uzklausīšanas. Mums ir tik ļoti daudz darba, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām iet cauri punktiem, kā tas paredzēts darba kārtībā. Vēltos varēt atkārtot to, ko teicu jau šā rīta sēdes sākumā. Proti, Mēs sākām pēcpusdienā nevis trijos, bet trijos trīsdesmit un atbildīgajiem dienestiem esmu izsūtījis jau ēpastu. Paldies!